God morgon och... Labrīt, eh, kolēģi! Sirsnīgi jūs sveicu šajā sanāksmē. Un domāju, ka būtu laiks sākt mūsu komitejas sanāksmi. Atsāksim tātad diskusijas tajā vietā, kur vakar beidzām. Tātad vēlreiz labrīt visiem, jo sevišķi sveicu ekspertus, kas ir mūsu vidū. Kā jūs zināt, šodien mums ir paredzēta viedokļa apmaiņa, kurā ir iesaistīti ārēji eksperti, un kas uzstāsies par tēmu Eiropas Savienības politikas virzienu ieguldījums vīriešu un sieviešu līdztiesības veicināšanā sastībā cīņa pret jauniešu noziedzību. Un šī diskusija būs no šī brīža līdz pulkstēm 11. Kā jūs zināt, ir izstrādāts paši iniciatīvas atzinums par šo jautājumu. Un uh, referents šajā jautājumā ir Anna Zaborskas kundze. Nu, jāsaka, ka diemžēl programmā, nu, šīs dienas darba programmā mums ir notiekušas nelielas izmaiņas salīdzinājumā ar to redakciju, programmas redakciju, kāda bija jūsu rīcībā. Proti, uh, profesors Kristians uh, Pfeiferkungs, kurš būtu bijis pirmais no mūsu ieaicinātiem ekspertiem, kurš būtu uzstājies kā pirmais, diemžēl. Uh, nav varējis ierasties šodienas mūsu sanāksni. Tāda zinām problēma dēļ un tādēļ vienkārši piefiksējiet, ka Fāferkungs tātad eh, nebūs mūsu līdzi, neuzstāsies, bet eh, izņemot eh, šo nelielo nērtību, es ceru, ka mēs varēsim turpināt skatīt lietas tādā kārtībā, kādā izsākotnēji paredzēts. Un tādā gadījumā nekavēšos un došu sākumā vārdu Zaborskas kundzei, referentei, lai dastādītu mums priekšā savu darbu dokumentu. Un pēc tam savukārt mēs eh, dosim vārdu mūsu iecinātiem ekspertiem. Un es eh, ceru, ka mūsu kopējā diskusija būs interesanta un auglīga. Un tātad Zaborskas kundze, lūdzu jums pirmie vārds. Paldies, priekšstādātāji! cienījamie kolēģi, eksperti, viesi. Arī es sirsnīgi sveicu jūs eh, savā vārdā eh, šajā diskusijā, kurā mēs eh, runāsim par nepilngadīgu personu nozadzības apkarošanu, ņemot vērā arī vīriešu un sieviešu līdztiesību veicinošus pasākumus. Kā jūs zināt, es esmu referente, esmu izstrādājis darba dokumentu un uh, sākot darbu esmu uzdevusi vairākus jautājumus. Pirmkārt, uh, vai vecāki zina, kur šobrīd atrodas viņa bērns? Un tāpat es uh, uzdodu jautājumu politiķiem, vai pasākumi, kas ir domāti sieviešu un, un vīriešu līdztiesībai, tiešām sekmē nosacības apkarošanu un uzlabo sociālo kapitālu, kā arī uh, vecāku atbildību. Un tādi ir izējas uh, jautājumi mm, komitejā. Šajā komitejā uh, jau iepriekš ir vērst uzmanību šiem jautājumiem, un 7. gadā tika pieņems atceļums par sieviešu ģimenes un sabiedrības uh, ietekmu uz jauniešu noziedzības apkarošanu. Un nu, tajā laikā mēs arī noklaus, bijām nogansējuši noklausīšanos ar ekspertu piedalīšanos. Arī Pfeiffer kungs toreiz bija klāt, un tiešām ļoti žēl, ka viņš nav ieradies šodien, jo, jo pirms trīs gadiem viņu uzstāšanās bija tiešām ļoti interesanta. Tātad šī nav pirmā reize, kad mēs skatām šo jautājumu šajā komitejā, un jāsaka, ka jauniešu nosacība, jo sevišķi vārdarbīgie nosacības akti, aizvien vairāk apdraud mūsu sabiedrību. Jāsaka, ka arī mēs redzam to, ka šo jauniešu vecums straujoši, strauji un satraucoši samazinās. Pārsvarā, protams, viņi beidz ar īpašumu piesavināšanu saistīts noziegumus, bet nu, gādās arī tādas smagi noziegumi kā izvarošana, slepkavības. Tas viss ir ļoti satraucoši un rodas, protams, jautājums, kas tad ir primāri atbildīgs par šādu situāciju lai varētu vainot masu mēdījus, vardarbību, kas ir um, bieži atspūgļot tur, varbūt tas tā ir interneta vide, kur tas viss ir atrodams, varbūt skola vai, vai ģimenes. Kriminālisti izceļ vairākus faktorus, bet um, vairums no šiem faktoriem tomēr ir saistīta ar, ar divām lietām. Pirmkārt, vides ietekme, tātad sabiedrības ietekme un, un personīgie faktori. Nu, jāsaka, ka grūti noteikt, eh, kas ir cēlons un kas ir sekas bieži vien šajā gadījumā runājam par ģimeni, par, eh, par ģimenes vēsturi. Nepilnās ģimenes, kā arī finansiālās grūtībās nonākušas ģimenes un ģimenes, kurās pietrūks vecāku uzraudzības un mīlestības. Un tie visi ir mm, faktori, kā, protams, arī bieži vien eh, nevajadzīga spēka eh, pielietošana bērnu iespaidošanai. Tas viss var izraisīt arī bērnu pretreakciju. Savā darba dokumentā es balstos uz uh, uz dažādu sastarp, faktoru sastarpēju saistību. Tā ir zināms pierādīta metode. Proti, es mēģinu pierādīt, ka ir sastarpēji zākņi starp ja bērnu un jauniešu uzvedību. Cevišķi, ja bērniem ir problēma ar um, autoritātēm un materiāliem apstākļiem, kas ir nepieciešami sociālā un intelektuālā kapitāla īstenošanai un efektīvu vecāku tiesību un atbildību īstenošanu. Un tāpat arī starptautiskās institūcijas, tādas kā apvienotās nācijas, Eiropas padome, ECO uh, un um, Pasaules banka, kā arī Eiropas Savienība arī no savas puses norāda, ka vecāki tomēr primāri atbildīgi par bērnu attīstību. Tas ietilpst viņu pienākumos un, un saistībās. No otras puses, uh, Tas, kāda ir um, vecāka loma iekštālē apkarotu um, bērnu iesaistīšos noslēdzībā, ir ļoti svarīga, bet um, politiķi bieži vien pievērš ļoti lielu uzmanību materiāliem apstākļiem. Materiāliem apstākļiem, kas ir nepieciešami, lai tomēr uh, uh, ļautu vecākiem arī efektīvi īstenot savas tiesības. Un vienlaikus ievērot tādus faktors kā disk nediskriminācija, vienlīdzība darba tirku uh, un uh, sociāla nedrošība. Diskusijās parasti biežāk koncentrējas uz vecāku atbildību, uz vecāku pienākumiem, un es nevēlos, protams, eh, apvainot vecākus un, un izvirzīt viņiem eh, apsūdzību. Un arī savā dokumentā es tiešām mm, vēlos atturēties no tā, lai viennozīmīgi mm, vainotu vienīgi un tikai vecākus, un visu vainu par par tātad jauniešu nosacību uzkraut tikai vecākiem. Tas nebūtu nebūtu pareizi. Un tā nav vienīgā kausālā saikne. Jo, kā es eh, no sākuma norādīju, ir virkne faktori, kas um, ietekmē jauniešu uzvedību vairākos līmeņos. To izceļ arī Pasaules veselības organizācijas pētījumi, kas uh, piedāvā tādu ekoloģisko uh, tātad, modeli četros līmeņos - individuālais, uh, sociālais, tātad atbildības līmenī, uh, un um, eh, kolektīvais atbildības līmenis. Nākotnes eh, paaudžu eh, sociālā kapitāla at, attīstība pirmkārt ir atkarīga no vecākiem, protams. Kā arī no solidaritātes starp paudzēm. Ja jauniešiem nāk saskarties ar uh, izaicinājumiem, un ja tiek izcelt īpaši vecāka atbildība, tad, nu, vecā, lai vecāki nodrošinātu šo atbildību, viņiem pirmkārt jābūt viņa rīcībā pamat materiāliem apstākļiem. Un te rodas vairāk jautājumu, vai politikas pasākumi, kas domāti, lai uzlabotu līdztaisības starp vīriešiem un sievietēm, tomēr nestāja arī nevilšus eh, negatīvu ietekmi uz jauniešu noziedzību. Un, lūk, reizēm šādu sakni tomēr iezīmējas. Vēl viens jautājums ir tāds, kāda politisku materiālu apstākļi ir nepieciešami, lai nodrošinātu to, ka darba tirgu nebūtu diskriminācijas starp vīriešiem un sievietēm, nebūtu sociāla nedrošība. Jo tas tiešām ietekmē nākotnes eh, paauģu attīstību. Un atbildot uz šiem jautājumiem, eh, es izvirzu divus argumentus, kas būtībā pasvītro vienu to pašu faktu. Pirmkārt, ir sentimentālais elements, kas nosaka sociālās saiknes, tātad, eh, un ir bērna attīstība, un tāpat arī ietekme iespējama vardarbība ģimenes ietvaros. Ļoti bieži par upuriem jauniešu noslēdzībā kļūst ve vecāki, pieaugušie, un tādēļ uh, tad vismaz daļēji šo problēmu uzskatīt par sociālās kohēzijas problēmu. Tālāk spēkā ir makroekonomiskais elements. Pats teikt, pastāv zināms eh, demografiskais eh, deficīts mūsdienu sabiedrībā. Jauniešu skaits, kas eh, iesaistās nosiecībā, nu, vismaz proporcionāli paaugstinās, un tas izskaidrojums tīši tīri ar šo demografisko deficītu. Jā, un, protams, ir būtiski nākotnes attīstībai, un jaunieši, kas iesaistās nosacīgās um, darbībās ļoti bieži ir zuduši uh, valsts ekonomikas turpmākajai attīstībai. Viens dokuments sastāv no divām daļām. Pirmā daļa pamatā sniedz pārskatu par to, kā starptautiskās organizācijas saskata saistības starp jaunas nosacību un uh, cilvēc, cilvēcisko un sociālo kapitālu, kā arī ģimenes atbildību. Veselīga ģimene, protams, ir labākais uh, aizsardzības veids pret jauniešu iesaistīšanos noziedzībā, un starptautisko organizāciju pētījumu to arī skaidri uzrāda, jo ir diezgan droši norādīts tas, ka ir saikne starp uh, ģimenes vīdi, vecāku atbildību un jauniešu iesaistīšanos noziedzībā. 2006. gadā tik lēsts klējā pasaules ziņojums par jaunatni, kur ir piedāvāts kopskats par jauniešu vispārējo situāciju. ANO uzsver ievērojamo ģimenes nozīmi, neskatoties uz kultūra atšķirībām, kas iezīmē dažādu tautu ģimeni. Pētījumi rāda, ka bērni, kas eh, saņem pienācīgu vecāku uzraudzību, mazāk iesaistās kriminālās darbībās. Savukārt, disfunkcionālas ģimenes ko raksturo konflikti, neadekvāta vecāku kontroli, vājas eh, iekšējās saiknes un integrācija un eh, pāragra autonomija ir cieši saistīts ar nosacību jauniešu vidū. Tas ir tieši citāts no ANO publicētā ziņojuma. Arī PVO uztver ģimenes faktoru un vecāku atbildības nozīmi, un tie saista to ar sakarības starp vārdarbību un eh, veselību. Un šeit arī es citēšu PBO ziņojumu vecāku izturēšanās eh, veidam. Un ģimenes vidē ir būtiska loma vardarbīgas jauniešu izturēšanās izveidē. Vardarbība pusauģu un arī briedumu gados ir cieši saistīta ar vecāku konfliktiem, agrās bērnības gados un nepietiekama sāknes starp vecākiem un bērniem. Un šajā šī pētījuma sakarā. Arī Eiropas parlaments iepriekš laižo klājā savas atceņums ir uzsvērs, ka komunikācijas trūkums un, un arī pozitīvo um, modeļu trūkums uh, ģimenē ļoti bieži izraisīts uh, ar to, ka vecāki um, ir prom no ģimenes, un tas ir viens no faktoriem, kas ietekmē jauniešu nosacības uh, izcelsmi. Jautājums par um, vecāku atbildību, protams, nesākas um, ar to, ka mēs tagad metīsim izaicinājumu un apvainojam vecākiem. Nebūt ne, mums jāpadomā par to, kā tad mēs varam ietekmēt eh, drošības faktors un, un sociālā kapitāla attīstību nākamajām ģimenēm, palīdzot vecākiem īstenot viņu tiesības. Un noslēgumā priekšstādātāji, es domāju, ka eh, ievadam arī no mans puses varētu pietikt. Es ļoti labprāt uzklausīšu ekspertu sakāmo un pēc tam arī atbildēšu uz jautājumiem, ja tāda būs. Paldies! Paldies, Zaborskas kundze, par šo ievadu pārskatu, par jūsu darba dokumentu. Tad, tad um, darba dokuments mūsu visu rīcībā, un tagad uzklausīsim mūsu iecinātos ekspertus. Un es vēlētos vien atgādināt jums, ka laiks, kas ir mūsu rīcībā, tomēr nav bezgalīgs, tāpēc es vēlētos aicināt uh, ekspertiem iekļauties 15 minūtēs jūsu uzstāšanos, lūdzu iespējams. Un sākumā došu vārdu Gudrunai Nortborgas kundzei, kas ir Zviedrijas noslēgumos cietušo personu pārvaldes eksperte. Sirsnīgs veids jūs mūsu komitejā. Un um, došu tagad vārdu jums. visions to fight against youth crime. Also... Tātad cīņa pret jauniešu eh, noziedzību, tas ir ļoti eh, svarīgs un arī sarežģīts jautājums. Paldies eh, par iespēju uzstāties šajā sanāksmē. Gudruna uh, Nordborga uh, strādāja par jurisprudences pasniedzēju un tagad uh, Zviedrijas iestādē noziedzības upuru atbalstam. Un es gribu pateikties arī Zaboskas kundzei par viņas apņemšanos cīnīties pret jauniešu noziedzību Tas ir ļoti sarežģīts jautājums, kas ir jārisina gan pasaules mērogā, gan Eiropas, gan arī dalību valstu mērogā. Tomēr pētījums uh, dod arī citus uh, secinājumus Un es apskatīšu tādus jautājumus, vai mums ir jādomā par dzimumu līdztiesību vai ģimeni, vai jādomā par drošu vai stabilu ģimeni, vai ir jāapskata vardarbība ģimenē vai ārpus tās. Es uzskatu, ka ir jāapskata gan viens, gan otrs, un tad es minēšu dažus piemērus reformām un labai praksēji un eh, arī es runāšu par eh, sabiedrībā pastāvošajām normām. Pirmais jautājums, vai dzimuma līdztiesība ir svarīgāka nekā ģimene? Protams, es neesmu pret ģimeni, bet eh, dzimumu līdztiesība ģimenei ļoti svarīga, īpaši bērniem un viņu drošībai, lai bērniem rastos e, cieņa pret pieaugušajiem un lai būtu cieņa pret bērniem. Nākamais jautājums - droša vai stabila ģimene? Es domāju, ka ģimenei ir svarīgāk būt drošai nekā e, stabilai. Un pētījuma rezultāti arī rāda, ka dzimumu līdztiesība ģimenei nozīmē arī stabilu ģimeni. Tātad, ja mēs uzsveram dzimumu līdztiesību, tad ir mazāk šķirtu laulību, mazāk šķirtu ģimeņu un e, arī e, dzimumu līdztiesība nav vardarbīga skatoties uz vardarbību ģimenē, darba dokumentā vairāk ir runāts par vardarbību ārpus ģimenes, kā tā ietekmē ģimeni. Ir jāņem vērā arī šī ietekme, kāda ir vardarbībai ārpus ģimenes, bet ir jāapskata arī vardarbība ģimenē. Es eh, domāju, ka šāds vērtējums rada eh, citas iespējas un papildus priekšlikumus. Mīriešu eh, vardarbība ir dominējoša gan ārpus ģimenes, gan ģimenē. Parasti ģimenēs ir vīrieša vardarbība pret eh, sievu un bērniem šai, šī vardarbība arī negatīvi iedarbojas uz bērniem, kas eh, skatās, kas redz šo vardarbību. Un bērni ir iesaistīti šajā eh, situācijā. Vardarbībai nav pakļauti tikai pieaugušie, bet pētījums rāda, ka bērni gandrīz vienmēr eh, redz šo vardarbību. Un uh, tas ir tieši tikpat bīstam kā vardarbība pret eh, bērniem tiešā veidā. Bērni, kas izaug vardarbīgā ģimenē, arī pāņem šo vardarbīgo uzvedību. Zēni iemācās lietot vardarbību eh, kontrolē, un meitenes iemācās pakļauties šāda vardarbība arī rada milzīgas sociālas un veselības eh, problēmas, kā arī izmaksas gan eh, cilvēkiem, gan sabiedrībai. Varbūt eh, būtu laba doma atbalstīt laulību šķiršanu, ja vardarbīgie vīrieši nepiekrīt uh, saņemt ārsta palīdzību, lai atbrīvotos no eh, šīs vajadzības apliecināt savu eh, dominējošo lomu ar vardarbību. Un arī eh, šķiršanās gadījumā ir jānostiprina un jāatbalsta mātes loma pēc šķirtās laulības. Un ja tas nenotiek, tad arī bērni ir pakļauti riskam. Un ja pēc eh, vardarbīgām attiecībām ģimenē eh, ir šķirta laulība, tad ir vajadzīgs arī ekonomiskais atbalsts un arī abiem gan mātei, gan bērnam ir jāpalīdz pārvarēt eh, negatīvo pieredzi no vardarbības. Tātad Pētījums apskata arī vientuļo vecāku ģimenes un to risku, bet ir jāapskata arī kāda bija šķiršanās cēloņa, kurš bija vainīgs vai vientuļā māte vai tēvs un ir jāatbalsta nevardarbīgā ģimenes daļa. Es domāju, ka mums arī ir kopīgi uzskati par reformām un labo praksi. Tātad e, pirmkārt ir jāvēršas pret vardarbību ģimenē un pret e, miesas sodiem. Zviedrija bija pirmā valsts, kas aizliedza miesas sodus 1979. gadā, un tagad ir apmēram 25 valstis, kas e, seko šim piemēram, un ANO atbalsta šo praksi. Pētījumi visā pasaulē arī rāda, ka vēršanās pret miesas sodiem būtu vislabākā noziedzības profilakse. Tāpat ir svarīgi arī apskatīt eh, alternatīvas eh, risinājumus konfliktiem. Es arī gribu teikt, ka atvaļinājums vecākiem ir ļoti svarīgi, un to vajadzētu dalīt pēc iespējas vienlīdzīgāk starp māti un tēvu. Ir ļoti stingras eh, normas mātei bet eh, tēvam šādu pienākumu nav, viņš to var brīvprātīgi darīt vai var nedarīt. Ir eh, svarīgi arī vīriešiem būt eh, labiem tēviem. Arī informācijai par dzimumu līdziesību ir jābūt visos līmeņos, sākot jau no bērna aprūpas līdz skolām un universitātēm. Uh, ja jauni eh, cilvēki izdara noziegumus, tad arī eh, šeit ir jāapskata iespējas, kā risināt šos, eh, šīs situācijas un iepazīstināt jauniešus ar noziegumu sekām. Daudzās valstīs ir šāda palīdzība jauniem likuma pārkāpējiem. Uh, ko izdara tātad eh, šo palīdzību sniedz eh, profesionāļi un gadījumā, ja likuma pārkāpējs vēlas saprast, eh, kādas ir sekas viņa likuma pārkāpumam, tad arī šis ir svarīgs pasākums, kas palīdz novērst tālākus noziegumus. Tad ir priekšlikums, eh, ko ir izteicis eh, policijas eh, priekšnieks Stokholmā, apskatīt zēnu riska grupas, tātad tos zēnus, kurš, kuri var kļūt par noziedzniekiem. Un šis Stokholmas projekts ir pirmā reize, kad tiek apšaubīti stereotipi par vīrieša lomu sabiedrībā, un šajā projektā ir paredzēts uh, sadarboties gan ar zēniem, gan ar vecākiem. Es domāju, ka šie uzskati par vīriešu lomu sadarbībā ir problēma, lai gan pie pašreizējiem uzskatiem šo problēmu ir grūti ieraudzīt, bet uh, tā ir viegli saredzama, ja apskata vardarbību un noziegumus vispār. Uh, vīrieši un zēni dominē statistikā, un arī jauniešu noziedzība pamatā ir uh, jaunu puišu izdarīt noziegumi. Lai vērstos pret uh, šo noziedzību, tad ir uh, jāpārskata šie stereotipi par to, kas ir normas sabiedrībā. Varētu piedāvāt tādu alternatīvu. Viens no profesoriem Ziemeļvalstīs Tove Stangdāls ir uh, formulējis šādu domu, ka arī ir jāpievērš uh, uzmanība šim nevardarbīgajam dzīvesveidam, uh, vai tā dzīvotu sievietes vai uh, vīrieši. Un šim nevardarbīgajam dzīvesveidam ir jābūt normai un vērtībai. Amerikāņu pētniece Katerina Makinona arī runā par šo pašu jautājumu. Viņa atzīst, ka pēc aiz katra likuma slēpjas kāda cilvēka dzīves pieredze, jo likums tiek gatavots ņemot vērā dzīves eh, reālijas. Un jautājums ir tāds, eh, no kuru cilvēku pieredzes mēs vadāmies, eh, veidojot līkumus. Tā tad uh, ir vajadzīga neiecietība pret vardarbību un ir jāpievēršas arī uh, sieviešu pieredzēji, viņu dzīvesveidam un arī jāklāsās uh, kā bērns, kā tās uz dzīvi. Paldies! Stort tack till um, Mrs. Liels paldies! par jūsu ieguldījumu mūsu debatēs. Lielas paldies! Un tagad ejam tālāk programmā. Vārds tiek dots Elīzes Mannas kundzei. Viņa ir sociālo investīciju pētniecības centra Censis Itālijā direktore. Lēpni lūgt mūsu komitejā. Vārds jums lūdzu. Grazie, eh, Mrs. Benson. Eh. Paldies, Vensons kundze. Man ir ārkārtīgi liels prieks eh, šodien uzstāties jūsu komitejā. Vadu eh, Censis pētniecības centru, kurš ir eh, strādā ar jauniešiem, sievietēm, plašsaziņas līdzekļiem un kultūras politiku šī jēdziena plašākajā nozīmē. Es šeit uzklausīju ļoti interesantas pārdomas par uh, ietekmi, kāda ir dažādām aģentūrām uz nepilngadīgajiem. Es domāju, kā pašlaik mēs aturamies tādā īpašā fāzē. Plašsaziņas līdzekļi, saturs, programmas, ko viņi piedāvā, jo īpaši televīzijā jau vairāk kā 30 gadus. Ietekmē sievietes tēlu Itāļu sabiedrībā 70. gadu laikā sievietes Itālijā ļoti progresēja no sociālā statusa viedokļa, bet šodien televīzija sniedz ļoti aizspriedumānu priekšstatu par sievieti. Ļoti, ļoti aizspriedumānu. Tiek uzpu, uzspiesti stereotipi. Arī Kostas kundze izstrādāja ziņojuma uh, stīvietas un plašsaziņas līdzekļa Eiropā, kas uzsver to, kāda ir situācija Itālijā un citās valstīs situācija citādāk. Ir uh, noteikumi, likumi, lai uh, plašsaziņas līdzekļos tiktu popularizēta uh, sievietes tās, kas atbilst realitātei. Quindi che le mostri per quello che esse sono. Tās, kas uh, atspoguļo sievietes ikdienā, sievietes, kuras ir uh, augstsaņēmuši augstāko izglītību, kas veicina arī sabiedrības attīstību. Diemžēl šodien Itālijas uh, televīzija neraida šādu veidu vispusīgu, daudzpusīgu sievietes tēlu. Šīs sievietes stāsts ir ļoti saistīts šodien ar seksuāliem stereotipiem. Ir jālīto šis apzīmētājs. Itālijā tas ir eh, jaunas uh, sievietes knapi ģērbtas un, atspū, un uh, tā, tieši viņas tiek rādītas Itālijas televīzijā gandrīz jebkurā laikā. Un tam ir ļoti konkrēta ietekme uz attiecībām starp sievieti un vīrieti. Protams, šeit es nedaudz vienkāršoju uh, šo situāciju. Vienkārši man ir ierobežots laiks, es nevaru. Uh, izsmeļoši izstāstīt par visiem faktoriem, bet uh, šis, šāda komunikācija, kas nepārtraukt prezentē sievieti kā seksuālu objektu, tās rada ļoti aizspriedumainas attiecības starp sievietēm un vīriešiem. Un šajos attiecībās sieviešu cieņa tiek nepārtraukt apšaubīta. Tam, protams, ir ļoti konkrēta ietekme arī ģimenēs, arī varas pārdalē ģimenēs starp dzīves biedriem. Un arī šajā varas uh, uh, attiecībās starp meitenēm un zēniem ģimenēs sabiedrībā un arī tajā, kādā veidā vadošā elite uztver eh, sievieti. Ir ļoti vienkārši. Sievietes tā padarīta aizspriedumaina. Sievietēm ir vieglāk piekļūt dažām profesijām, piemēram, e, ir zināms progress Itālijā, piemēram, medicīnā sievieši ir vairāk nekā vīrieši, bet sievietēm atkal ir problēmas tiešām nonākt pie atbildīgiem augstiem amatiem, proti attīstīt savu karjeru, jo šeit atkal jārunā par sievietes tēlu, kurš nav pilnīgs sievietes tās tiek atspūļotas tā, ka viņi papildina vīrieti, viņi nav vienkārši atsevišķs eh, pilnvērtīgs uh, cilvēks. Ja jauniešiem ir, eh, jaunieši ir pieraduši at, tādējādi uztvert sievieti kā seksuālu objektu, nevis kā personu, tad attieksme uz viņu um, draudzenēm, vēlāk uz sievām, uh, mei, uh, mātēm, tas var arī radīt uh, vardarbību. Proti, kā sieviete tiek izmantota un ka netiek nodrošinātas attiecības starp diviem līdzvērtīgiem cilvēkiem, un tas mūs ļoti satrauc pētnieki Itālijā ir ļoti satraukušies, jo šis process šādā veidā attīstās jau vairākus gadus. Un tas ir novērojams visos sabiedrības kultūras slāņos. Es arī darbojos komitejā ar nosaukumu plašsaziņas līdzekļi un nepilngadīgie. Šajā komitejā mēs strādājam, lai varētu pasargāt nepilngadīgos no televīzijas negatīvās ietekmes. Mums nākas saskarties ar ievērojumiem grūtībām. Par spīti mūsu ārkārtīgi lielai labai gribai. Ir grūtības tomēr atrisināt šo problēmu, jo tādēļ būtu jāsankcionē 70% no programmām, kādas tiek raidītas televīzijā. Mums ir iespējas, ka esam tiešām ļoti mazi, ņemot vērā problēmas apjomu. Tad ir atcelt uz Eiropu ļoti svarīga šī baltā grāmata. Arī tik daudz izplatīta arī ārpus Itālijas robežām. Šī grāmata pat vairs nav pieejama un atrodama. Mēs analizējam uh, situāciju līdz pat 2005. gadam. Gribējām pierādīt, ka Itālijā mēs esam ievērojami iekavējušies attīstībā ir jātīsta sieviešu tiesību kultūra plasažziņas līdzekļos, jo tieši mēdījiem ir ļoti liela ietekme uz jauniešu attieksmi, gan uz jaunu sieviešu, gan jaunu vīriešu attieksmi. Minējuši kādu konkrētu aspektu reklāmas attēli, kāda ir redzama ielās. Es diezgan daudz ceļoju Eiropā un nekur Tik daudz kā Itālijā neesmu redzējusi tik ļoti aizspriedumainus reklāmu attēlus, kas pārkāpj visas normas. kas varbūt dažās Eiropas valstīs būtu šok, likto šokējoši, tas Itālijā tika uzskatīts par normu process, kur novērotāji un arī es. Mēs esam apņēmušies cīnīties pret to visiem spēkiem kopā ar Cilvijas Kostas kundzi. Mēs arī vērsāmies pie Itālijas prezidenta. Mēs viņu aicinājām mums palīdzēt un nejaukties, lai varētu pieņemt likumus Šeit mēs runājam par līkumiem, kur tiek runāts par eh, valsts televīziju un valsti un viņu savstarpējām attiecībām. Lai šajā likumā būtu iekļauts arī pants, kur tiktu runāts par sieviešu goda neaizskaramību, neaizsardzību. Nekur netiek likumdošanā runāts par eh, sievietes tēlu un tā aizsardzību. Esmu pārliecināta, šis ir ļoti svarīgs jautājums manā valstī. Vardarbība starp jauniešiem. Tā nav tikai tādi vardarbības akti, kas ir redzami. Vardarbība nav tikai šie konkrēti fiziski akti. Vardarbība tā ir arī vajāšana, piemēram, kas notiek ikdienā, vai arī kāda savas varas uzspiešanu. Lik es domāju, ka svarīgi pašlaik ir mudināt visu. Spa visu šo darbu, lai varētu īsti, tieši uzsvērt šo mazo vardarbību, jo vardarbība jau nav tikai tādi šokējoši uh, notikumi, bet ir arī šīs mazā vardarbība, arī verbālā vardarbība vajāšana. Tas, kas tiek teikts uh, sievietei, ko nekad nekad teikt vīrietim, piemēram piemēram, kad kādā sanāksmē runā sieviete, viņa, vienka, viņa vienkārši apklusina kur pretim šādu rīcību nekad netikt vērst pret vīrieti. Un tad mēs runājam par konkrētiem stereotipiem. Stereotipi, kas e, ir noslēpti, bet kas būtu jāceļ gaismā. Un noslēgumā, jo es nevēlos runāt pārāk ilgi, esmu pārliecināta, ka ir jāveic vēl ārkārtīgi liels darbs, lai varētu uzsvērt kvalitatīvos, psiholoģiskos, pat antropoloģiskos šī jautājuma aspektus, jo aiz vardarbības ir vienmēr uh, vardarbības kultūra, kura ir cieši saistīta ar uh, vīriešu uh, izplatītiem stereotipiem par sievietēm. Lielas paldies! Es ceru, ka turpināsim strādāt pēc iespējas labāk. Varmt tack till eh, Mrs Manna för det här bidraget till vår... Liels paldies par šo ieguldījumu mūsu diskusijā. Kolēģiem no Itālijas un eh, tagad es vēlētos dot vārdu Marko Peronīnī kungam, kurš ir Eiropas eh, jaunas fóruma darbinieks, kas atrodas šeit Beļģijā. Lūdzu. Jā, labrīt visiem. Paldies priekšstādātājiem. Un paldies, ka uzaicinājāt mani uz šo sanāksmi. Un paldies arī Zaborskas kundzei par izstrādātu atzinumu, kas ir labs pamats mūsu šīs dienas diskusijām. No savas puses vēlētos izcelt trīs, eh, četrus argumentus šīs tēmas sakarā. Pirmām vēlos paskaidrot, kāpēc kauzālā saikne starp riska faktoriem un, eh, bez, un ģimeni ir bieži vien eh, pārspīlēta, arī darba dokumentā, manuprāt, nedaudz pārspīlēta. Un nu, otrkārt vēlos koncentrēties uz to, ka atsevišķi faktori no otras puses atkal ir par zem novērtēt šajā visā kopainā. Tāpat arī, ja mēs runājam par saiknes starp uh, dzimumu nelīstiesību un jau, jaunatnes noziedzību, tad arī daži pārspēlējumi un tāpat, ka pieminēšu arī politiskus pasākums. Pirmkārt, ko vēlos sacīt, darba dokumentā, manuprāt, nav ņemts pietiekam lielā uh, mērā tādi faktori kā diskriminācija un sociāla iztumtība, kādu ietekmi tie atstāja. Tāpat arī nav ņemti vērā tādi fak fakti, ka noziegumi bieži vien neparedzami, jo sevišķi jaunatnes noziegumi tie ne nevienmēr saistīti ar paredzamiem riska faktoriem. Protams, tiesa, ka pastāv daudz pētījumu, kas koncentrējas uz uh, saikni starp uh, vecāku atbildību un jauniešu nosacījumu, bet no otras puses ir diezgan daudz arī pētījumu, kas apšauba šo kausālo sākni starp abiem elementiem. Nu, piemēram, Eiropas Savienības pamatiesība aģentūra 2010. gadā veids pētījumu, pavisam nesen pētījumu tātad, par uh, jauniešu pieredzi saistībā ar uh, diskrimināciju, sociālo maģinalizāciju un vardarbību. Pētījums tika veikts Spānijā, Britānijā un Francijā, tad trīs Eiropas Savienības valstīs, un Atbalstoši saskaņā ar šo pētījumu ir ļoti cieši saiknes starp diskrimināciju, sociālo izsamtību un vārdarbību. Nu, piemēram, tie, kas bija kļuvuši par diskriminācijas upuriem, nu, visdrīzāk bija cietušie no fiziskās un emocionālās vārdarbības. Man liekas, pusē ir pietiekami daudz pētījumu, kas apšauba kausālo saikni starp ģimenes tipu un jaunatnes nosacību. Nu, piemēram, ārkārtīgi interesants pētījums ko ir laidis klajā Ziemeļa Anglijas eh, pašvaldību asociācija 2006. gadā. Tā tika laista klajā šis pētījums, respektīvi, un tur ir uzrādīts tas, ka nav tāds ciešas saiknes starp konkrētu ģimenes tipu un to, vai atsevišķi jaunieši ir kļuvuši par eh, biež, biežākiem vai noretākiem likuma pārkāpējiem. Tā kā riska faktori un noziedzība nav viennozīmīgi cieši saistīti, un pētījums uzrāda, ka līdztekus uh, individuāliem riska faktoriem tādiem, kā, piemēram, vecāka atbildība un ģimenes tips, ir arī citi komponenti, kas tikpat uh, lielā mērā jāņem vērā, lai, pask lai izskaidrotu jaunas nosacības fenomenu. Nu, konkrēti, interesanti ir pāranalizēt uh, konkrēto vidu, no kuras nāk cilvēks, tātad mikrorajonu Jo, nu, nu, nelabvēlīgos mikrorajonos, protams, drīzāk izcelsies noziedzība, un, un uh, bagātākos mikrorajonos tas notiks retāk, pat, ja pastāv citi riska faktori. Nu, tālāk es uzskatu, ka darba dokumentā jāņem vērā šī te konkrētā perspektīva, šie, šie pētījumi. Tāds lūk mans ieteikums. Otrkārt vēlos uzsvērt to, ka uzsvars uz vecāku atbildību ir nelielā Nu, teiksim, pretrunā, ja mēs e, skatāmies uz, vec, uz jauniešu autonomijas aspektu, tad ir pretrunā jauniešu autonomijas aspektam. No vienas puses mēs uzskatām vairumā Eiropas e, valstu, ka mm, jaunieši, jauniešu krimināla atbildība iestājas vēl pirms 18 gadu sasniegšanas vairumā Eiropas Savienības valstu, bet no otras puses koncentrēšanās vecāku atbildību savā ziņā Nu, ja mēs liekam uzsveru šo atbildību, tad mēs faktiski sākam, ka no vienas puses, jā, bērni ir, ir krimināli atbildīgi, pat no 15, 16 gadu vecuma atsevišķos gadījumos, un no otras puses vecākiem tomēr ir jānodrošina, lai vecāki, nu, piemēram, regulāri apmeklētu skolu, neiesaistītos antisociālās darbībās un tā tālāk. Nu, mūsu viedokļa raugoties, tā ir, nu, nu tā kā savā ziņā pretruna ar jaunu, jauniešu autonomijas uh, eh, uzstādījumiem, koncepcijiem. Un tad, tad Gorsona Džeimsona ziņojums 2000. gadā tika laists klajā, kurā tika intervēt 49 maskatīgie likumpārkāpēji, no viņiem no šī skaita tikai trīs. Tikai trīs uzsvēra, ka viņu vecāki būtu varējuši aktīvāk iesaistīties, lai novērstu viņa saistīšanos noziedzībā. Tad tikai trīs no 49. Un te es uzskatu, ka būtu tāpat arī svarīgi atzinumā vairāk koncentrēties uz to, kāda ir saikne starp dzimumu nelīdztiesību un jaunatnes nosiecību. Nu, par to runāja arī uh, mana kolēģi Norbergas kundze savā prezentācijā, un es domāju, ka ir svarīgi arī darba dokumentētām pievērst uzmanību. No nu, mūsu viedokļa raugoties, no mūsu organizācijas viedokļa raugoties, uh, um, prot, ir tātad uh, tas, ka ir izcelta dzīmuma līdztiesība šajā atzinumā. Nu, uh, Taču to nevajadzētu izmantot kā vecāku atbildības uzsvēršanu, bet drīzāk, lai izskatot vēsturisko nelīstīstību starp eh, sievietēm un vīriešiem. Turklāt tu uzsvērs uz vecāku atbildību no vienas puses, eh, stigmatizē dažādas ģimenes tipus, daudzveidību. Mm, jo ir ģimenes, kur, kuras varbūt nav bija parentāls, proti, kurās nav um, viena dzimuma partneri, sacīsim, bet um, nu, nebūtu pareizi šos šādas ģimenes uzskatīt par riska faktoru, jo, kā es norādīju, nav kauzāls saiknes starp to apstākļu, piemēram, ka uh, ģimene ir monoparentāla, proti, ka tā sastāv no viena vecuma, um, viena dzimuma vecākiem, un ka bērnam būtu lielāks risks kļūt par noteicinieku. Tālāk um, es uzskatu, ka būtu svarīgi arī vairāk uh, pieskārties maskulinitātes uh, lomai bērnu izaugsmē un bērnu noziedzības e, novēršanā. Jo pamatiesība aģentūras pētījumā, ko es pieminēju pirms brīža, arī uzrādās tas, ka ir cieši saikni starp e, um, vīrišķību, maskulinitāti tātad un iesaistīšanos, jo sevišķi fiziskā vārdarbībā un citos vārdarbības tipos. Tā kā tas no vienas puses arī būtu jāņem vērā. Mm, bet no otras puses eh, uzskatu, ka mums būtu jāņem vērā arī tas, ka, lai gan maskulinitāte ir, protams, zinām, loma jaunatnes eh, nosēcības um, ehm, faktoros, ir tomēr arī pietiekami liels eh, jaunu sieviešu dzimumu un likuma pārkāpēju skaits. Un vairāk citu pētījumu, nu, piemēram, pētījums, ko ir veicis Pītersons 2007. gadā, tas ir izcelts. Viņš tātad uzrāda, ka viņš arī ir ap, Tātad 49 maskatīgās noziedznieces apsekojas, intervējas un 12 mēnešus pirms viņa aizturēšanas lielākā daļa no viņām ir ar, arī cen iesaistīti vārdarbībā. 6% vīriešu atbilstoši ekvalents ir bijis. Un līdz ar to sieviešu procents ir gandrīz vai augstāks. Un, protams, viņu kopējais īpatsvars nosacībā varbūt ir mazāks, bet tieši, var, kas attiecas vardarbīgiem noslēgumiem, tad nevarētu teikt, ka sievieši mazāk nekā vīrieši. Tālāk. Izglītības loma, lai tā būtu vairāk jāuzsver um, jūsu sagatavotajā atzinumā. Mm, vecāku um, atbildības loma patiesībā vairāk vai mazliet tāda materiāla un arī um, tāda vairāk sodoša, bet preventīvie faktori ir svarīgi, un viens no preventīviem, svarīgākiem preventīviem faktoriem ir izglītība. Un līdz ar to izglītības loma būtu vairāk jāuzsver, jo tā bieži vien ir kā preventīvs faktors jauniešu noziedzības eh, novēršanā. Nu, kas saistās uz eh, karjeras un darba apvienošanu, tas ir svarīgi. Šie pasākumi, protams, ir būtiski, un to uzsver arī eh, vairāk citi eksperti, bet nepamatojums šiem pasākumiem ir tāds, ka ir nepieciešams vienlīdzīgi sadalīt eh, ģimenes atbildības starp vīriešiem un sievietēm. Lai tādējādi novērstu vēstures radušās eh, nelīdzsvarības šajā jomā. Tiešām vairāk vajadzētu koncentrēties uz šo vēsturisko, vēsturiskās nelīdztiesības eh, novēršanu un nevis netik daudz uz šo te jauniešu sodīšanas faktors, sacīsim. Un visbeidzot eh, par politiskas dabas pasākumiem, kas būtu veicami, lai apkarotu jauniešu noziedzību, kas ir daudz šķautņēns faktors. Līdz ar to ir eh, tiešām vairākas politikas jomas, vairākas eh, politikas nozares, kurā šis jautājums būtu horizontāli jārisina. Nu, pirmkārt, tās, tā būtu poli, tā būtu politikas joma, politikas pasākumi, kas sekmē uh, vienlīdzību starp uh, vīriešiem un sievietēm. Un šeit jau sevišķi būtu jācīnās pret dzimumu stereotipiem, stereotipu izveidi. Jo sevišķi sekoja ceļa kārtēji uh, no 2006. līdz 10. gadam pēc tam līdztaisību, kas laist klāja Eiropas Savienībām. Šeit būtu tiešām vairāk jākoncentrējas jūsu atzinumā uz cīņu pret uh, dzimumu stereotipiem. Un tādēļ, nu, nu ir jāatzīmē, ka Figeido ziņojums, ko parlaments eh, pieņēma pagājušā nedēļā, nu tur tiešām bija daudz eh, runas par um, to, ka ir nepieciešams cīnīties pret uh, dzimumu stereotipiem. Tad vēl viena politikas joma, ko es jau īsi pieminēju, ir izglītība. Un šai sakarā, no man, mūsu viedokļa raugoties, būtu būtiski lai tiek noteikti kritēriji attiecībā uz pārāku skolas atstāšanu, tātad eh, izkrišanu no izglītības eh, sistēmas. Tam būtu jābūt iekļautam 2020 stratēģijā, kā arī eh, jaunajā izglītības un zinātnes satvarā 2020. gadam. Tāpēc, lai koncentrēties uz šo, šo, šiem jauniešiem, kas pārāk rasā izglītības sistēmu, būtu jānosaka kritēriji šai sakarā. Nu, tāpat arī dzimumu aspekti būtu jāskata šajā fenomenā, tātad pāragrā izglītības sistēmas pamišanā, jo pamatā, nu, tomēr m, mm, zēni te vai trīsreiz vairāk tomēr atstāja uh, izglītības sistēmu pārāk nekā meitenes. Tas nu ir fakts. Tad vēl viena politikas joma, kas jāņem vērā, ir um, iekšlietu un tieslietu uh, aspekts. Jaunā Stokholmas programma, kas izstrādāta drošības eh, mm, eh, sfēras sakārtošanas 20. gadiem, ir daudz pasākumu cīņā pret radikalizāciju. Un šai sakarā arī jāatzīmē Eiropas komisijas paziņojums par um, stratēģiju cīņā pret radikalizāciju. Un šajā politikas jomā arī būtu jākoncentrē izglītības kā preventīvā faktora loma, jā, jāizceļ vairāk. Un tāpat arī uh, būtu jānā par to, ka nepieciešams cīnīties par sociālu izstumtību un diskrimināciju, kas ir viens no pamat preventīviem pasākumiem, kur palīdzība cīnīties pret jauniešu radikalizāciju. Nu, un visbeidzot, um, sociālās iekļaušanas politika. Un ir politika, kas ir vērsta uz cīņu pret nabadzību. Un tām būtu jābūt preventīvai lomai cīņā pret uh, jauniešu noziedzību jo sevišķi ņemot vērā to, ka tagad ir Eiropas Savienības gads pret nabadzību un sociālu izstamtību. Un šī gada ietvaros ir nu, diezgan būtisks tāds potenciāls pieejams cīņā pret sociālu izstumtību, jo sevišķi nelabvēlīgajos mikrorajonos, jo, kā es sacīju, diezgan cieši sāknis starp šiem nelabvēlīgajiem mikrorajoniem un jauniešu noziedzību. Tā kā sociālās iekļaušanas politika un cīņa pret nabadzību nu, pamatā būtu jākoncentrē, vairāk būtu jākoncentrē uz šo geogrāfisko faktoru un eh, jāpalīdz uh, risināt to jauniešu problēmas, kas nāk no nelabvēlīgiem mikrorajoniem. Nu, tas, laikam, arī viss no mans puses. Paldies! för det här bidraget till vår diskussion. Jag tycker... Paldies Perolīni kungam par piedalīšanos diskusijā. mēs esam saņēmuši ļoti sarežģītu problēmu aprakstu un ir apskatīti ļoti daudzi aspekti šīm problēmām, un tas būs liederīgi mūsu turpmākajam darbam. Tātad paldies viesiem par uzstāšanos. Un eh, es domāju, ka komiteja te varbūt vēlēsies uzdot jautājumus runātājiem. Tagad varētu komisijas pārstāvs komentēt. Šeit nav neviena no komisijas eh, klāt. Tādā gadījumā eh, komitejas eh, locekļi un citi dalībnieki. Ja jums ir eh, jautājumi ekspertiem, eh, tad jūs varat tos uzdot. Mēs tagad sākam diskusiju. Ja ir komentāri vai jautājumi, lūdzu paceliet roku. Un pirmais runātājs ir koreferents. Uh, Paldies, priekšstādātājs kundze, dāmas un kungi. Man ir ļoti žēl, ka es ierados vēlāk, bet manā lidmašīna nokavējās. Es saprotu, ka šis darba dokuments ir tikai sākums darbam. Es esmu koreferente darba grupā un es piekrītu ziņiem autorei, ka ir jānostiprina ģimenes loma jauno cilvēku problēmu risināšanā, bet mums ir jāapskata arī citi jautājumi, jo darba dokumentā ir runāts galvenokārt par finansu aspektu, par ģimenes dzīves līmeni. Tas, protams, ir pareizi, bet ar to vien nepietiek, jo ir daudz citi aspekti vēl jauniešu noziedzībai un vajadzētu apskatīt tos visus, eh, tā arī dokuments būtu nozīmīgāks. Ģimenēm ir jāpievērš eh, lielākā uzmanība, bet ja ir tiek apgalvots, ka noziedzība ir saistīta tikai ar vietuļo vecāku ģimenēm, tas eh, nav pareizi, jo ja tēvs, eh, ja vīrs sit sievu un bērns, tad arī no šiem bērniem vardarbība pāriet tālāk. Tāpat arī šķirtajās ģimenēs nevienmēr var atrast jaunos noziedzniekus, jo puse laulība Eiropā tiek šķirtas un tāda kļūst ar vien vairāk Un ja visā šajā šķirtajās ģimenēs būtu noziedznieki, tad mums būtu eh, neatrisināms eh, problēmas ar noziedzību. Lai samazinātu vardarbības līmeni starp jauniešiem, ir jāpieņem daudzas politikas un jāmaina arī attieksme pret vardarbību. Ja mēs eh, pieņemam uh, pārunas, piemēram, tādas kā Polijā. Ja vīrs sit sievu, tā tad viņš mīl sievu, ir tāda paruna Polijā. Ja mēs pieņemam šādu attieksmi, tad eh, tiek veicināta vardarbība un tā tiek attaisnota. Es gribētu pievērst uzmanību četriem jautājumiem, kas ir svarīgi. Uh, cīņā pret jauniešu noziedzību un lai veicinātu vienlīdzību. Tā tad ir vajadzīga labāka komunikācija un labs piemērs ģimenē. Tāpat ir arī tādas eh, problēmas kā eh, seksuālā izmantošana. Statistika rāda, ka liela daļa jauno noziedznieku ir negribēti bērni, nemīlēti, kas ir uh, uzauguši tās augtajās, uh, augstajās ģimenēs, kur ir bijusi slikta attieksme no vecākiem. Un uh, vardarbība ir kā dabiska sēka šādām ģimenēm. Tāpat mums arī vajadzētu nodrošināt, lai jauniešiem būtu pieeja mūsdienu pretapaugļošanās metodēm un būtu iespēja izvairīties no negribētas grūtniecības. Eh, sievietēm jābūt pieejai šiem eh, līdzekļiem un drošam abortam. Un ja nav šādu pieeju, tad ir daudz negribētu bērnu. Daudzās valstīs ir divkosība šajā jautājumā, mums arī Polijā. Uh, ir ļoti stingrs pretaborta likums. Tā tad ir legālo abortu 200 līdz 400, kamēr nelegālo ir ap tūkstoti. Un kad eh, abortu likums tika liberalizēts, tad konstitucionālā tiesa nolēma, ka šis uh, liberalizētais likums ir pret konstitūciju. Tas eh, nav pareizs spriedums, jo, eh, jo eh, ir, konstitūcija ir tāda pat kā Polijā, bet konstitucionālās tiesas priekšstādātais teica, ka sievietei grūtniecei būtu jāatņem daļa no politiskajām tiesībām. Un tas ir ļoti nepatīkams eh, izteikums no konstitucionālās tiesas priekšsēdētāja, jo grūtniecei nevar atņemt eh, tiesības. Vēl viena problēma ir tā, ka skolās eh, netiek mācīts, kādai ir jābūt labai ģimenei ir jāpievērš vairāk uzmanības skolotāju sagatavošanai, un uh, skolotājiem ir jāprot reaģēt uz jebkādu vardarbību starp bērniem. Un arī ir jābūt neizbēgamam sodam par vardarbību, un bērniem ir jāiemācā cienīt atšķirīgas uzskats un dažādas attieksmes. Tagad uh, situācija ir mainījusies, jo meitenes vairs neaudzēja garus matus, bet agrāk uh, bija, uh, manā skolas laikā zēniem bija tāds paradums raut meitenes aiz matiem, un tas tika uzskatīts par dabisku. Attieksme pret meitenēm ir uh, citāda nekā attieksme pret zēniem. Tātad, ja meitenes eh, tiek ļoti liela uzmanība pievērsta meiteņu uzvedībai, vai tā atbilst morālai vai nē, bet eh, zēnu uzvedībai neviens neseko, un tad šie stereotīpi pāriet uz uh, dzīvi, un uh, Dažos gadījumos eh, sievietes neziņo par izvarošanu, jo ir pazemojoši viņām dzirdēt, vai viņas ir bijušas izvarotas tāpēc, ka viņām ir bijuši pārāk īsi svārki. Eh, un eh, šādos jautājumos arī mēs redzam sabiedrības attieksmi pret problēmām. Tātad ir vajadzīga ne tikai finanses palīdzība, bet uh, arī uh, cīņa pret stereotipiem un uh, jaunu vērtību veidošana. Ir jācīnās arī pret vardarbību ģimenē. Šis jautājums ir tagad pilnīgi dalību valstu ziņā. Varbūt tas nav pareizi, jo arī Eiropas Savienībai ir uh, jāuzņemas savu loma, bet dažās eh, dalību valstīs trūkst eh, valsts eh, nodalīšanas no baznīcas, un tāpēc labējās partijas nevar atrisināt šīs problēmas, jo viņi šīs problēmas neredz šo parādību apstiprina arī Stokholmas, arī Strasbūras cilvēktiesība tiesas spriedumi. Būtu vajadzīga e, Eiropas palīdzība šīm valstīm, kuru valdības netiek galā ar vardarbību ģimenē un jauniešu noziedzību. Paldies! Paldies, e, Kostas Kundze, lūdzu! Paldies, eh, priekšstādātājs kundze. Pirmkārt, eh, bija vērtīgi klausīties Zaborskas kundzes ziņojumu un arī ekspertu eh, un koreferentes uzstāšanos, ko parlaments dara, lai mēģinātu noskaidrot problēmu un izveidotu uh, stratēģiju tās risināšanai un ko mēs varam darīt pēc tam, kad ir noskaidroti riska faktori, ko darīt, lai samazinātu jauniešu noziedzību. Šeit ir divi, rodas divi jautājumi. Tie ir skatīti akadēmiskos pētījumos. Uh, Nu, jauniešu attieksme un pasivitāte pret eh, noziedzību, arī attieksme ģimenē, sabiedrība, kurā eh, zēni eh, uzaug. Ir ļoti daudz pētījumu par šiem jautājumiem. jaunieši, kas eh, agri beidz mācības, eh, ir pakļauti lielākam riskam iesaistīties noziedzībā. Šī sakarība ir eh, skaidri redzama. Mēs aizmirsam, mēs aizmirstam vēl par diviem vai trim aspektiem. Tā saucamā uh, vienaudžu izglītība, jeb piemēri no citiem, piemēri no citiem jauniešiem, piemēram, vai jaunieši iesaistās noziegumos vai viņi kopīgi sporto. Ja mēs gribētu veicināt šādas pozitīvas jauniešu darbības, un dažreiz arī jaunieši paši ir gatavi eh, darīt kaut ko pozitīvu, tad mēs varētu viņiem piedāvāt alternatīvu tātad jauniešiem tiek piedāvāts uh, cits dzīvesveids. Otrakārt, referente uh, teica, ka viņa gribētu mainīt uh, attieksmi, kāda pastāv ģimenē. Es nedomāju, ka ir jābūt uh, vientuļo, jābūt vairākam vientuļo vecāku ģimenēm, bet ir jāmaina attieksme. Politikai ir jāņem vērā sekas un tā vide, kur aug uh, jaunieši. Es arī domāju, ka kā teica koreferente, ir pieauguša tendencei jauniešiem uzaugt ģimenē, kur ir tikai viens vecāks, un ir žēl, ka tā notiek. Un gan dalība valsts, gan Eiropas eh, politika varētu risināt šo jautājumu, jo mēs eh, šeit varam arī kaut ko darīt sociālajā politikā. divas situācijas, piemēram, maināms darba laiks eh, sievietēm vai vientuļajiem vecākiem. Tas būtu liederīgs. Tālāk mēs daudz runājam par noziedzību vispār. Es eh, gribētu nu, ekspertus apskatīt uh, detalizētāk šo jautājumu. Viena lieta ir šī sliktā izturēšanās pret vienaudžiem. Cita problēma. Itālijā es strādāju pie reģionālās izglītības un mēs mēģinām atrast uh, labas eh, prakses piemērus. Eh, ir šī eh, vienaudžu pazemošana skolās, kas noved pie smagākiem pārkāpumiem. Un es arī vēl gribēju pateikt vēl vienu atziņu dzimumu attiecības eh, arī tiek uztvērts tādā veidā, kas veicina vardarbību. Paldies! Matērs kundze, vicepriekšsēdētāja lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies eh, ekspertiem par šīs dienas uzstāšanos. Norbergs kundze minēja vīriešu vardarbību pret eh, sievietēm un kā šo vardarbību veicina gadiem kultivēti stereotipi. Tāpat arī tika runāts par to, kas notiek Itālijā, tika runāts par ieguldījumu, ko saziņas līdzekļi dod cilvēku uzskatu un spriedumu veidošanā. Šie mediju stereotipi par sievietēm ir redzami arī manā reģionā Es redzu reklāmas plakātus, kas tiešām iet e, ļoti tālu. Piemēram, tiek reklamētas mašīnu riepas un vienmēr e, tās tiek papildināts ar sieviešu attēliem, un šīs, e, šīm sievietēm ir ļoti maz apģērba. Perolino kungs runāja par vecāku atbildību par izglītību un arī par jauniešu uzvedību. Bet es gribētu papildināt šo jautājumu. Arī Kostas kundze to pieminēja. Zaborskas kundze ir izdarījusi ļoti lielu darbu šeit, un es gribētu konkrētākus, dzirdēt konkrētus priekšlikumus, kā Eiropas Savienība var veicināt uh, dzimumu līdztiesības politiku un cīņu pret jauniešu noziedzību. Uh, mums uh, šodien varbūt nebūs laika, bet es ceru, ka tuvākajā laikā mēs varēsim apspriest vēlreiz šo jautājumu. Tātad paldies! Zaborskas kundzei par viņas eh, padarīto darbu un arī koreferentai par komentāriem. Paldies! Tak, fru Matīra! Jā. Paldies, eh, Matēras kundzei! Es lēmu, ka arī es varētu izteikt eh, savus komentārus par šo pirmkārt mūsu komitejā ir lūgts uh, ņemt vērā vienlīdzīgās iespējas visās politikās, kāds mēs izstrādājam. Tieši tādā veidā mēs varam arī nosūtīt šo vēsti, ka mēs varam palīdzēt cīnīties pret izslēgtību un noziedzību, veicinot uh, vienlīdzību. Un uh, tāds ir ieguldījums, kādu mēs varētu sniegt plašākām debatēm. Liels paldies ekspertiem! Esmu pārliecināta, ka mēs eh, šeit tiešām uzklausām ļoti interesantu un vērtīgu informāciju. Es tiešām daudz iemācījos un uzzināju jaunu uzklausot ekspertus. Es izmantošu dzirdētos argumentus un jūs sacīto eh, komentārus arī savā turpmākajā darbā. Esmu pārliecināta, ka arī šī viedokļa apmaiņa palīdzējusi ziņotājai. Izlasot dokumentu, lielā mērā mm, uzsvars tiek likts uz ģimeni. Kas attiec uz mani, tad ļoti bieži mēs apskatām sociālo realitāti, kādā dzīvo dažādas sabiedrības grupas. Jūs zināt, ka mums rīcībā ir pētījumi, dati, kas norāda uz to, ka risks darboties ar noziedzību ir daudz lielāks, ja jūs dzīvojat sociālās izstumtības apstākļos. Ļoti grūti iedomāties šādas problēmas, ņemot vērā, nu, kādā kontekstā ģimenes dzīvo, viņi dzīvo nebadzībā, viņam nav nekādas nākotnes perspektīvas. Uh, vecākiem ir jādzīvo šādā situācijā un ļoti grūti saprast, ļoti grūti izjust, cik daudz sarežģītāk. Cik grūti dzīvot šādā situācijā un nodrošināt, ka bērni varētu nodrošināt nākotni. Mums ir jādod šiem cilvēkiem sajūta, ka, lai arī viņi dzīvo sabiedrības izstumtībā, viņi tomēr sabiedrības sastāvdaļu. Tādēļ jācīnās par sociālo izstumtību un nabadzību. Jā, man arī būtu cits viedoklis par šo tā saucamo nepilnīgo ģimeni. Es nedomāju, ka šādi jēdzieni pastāv. Par to, kādā ģimenē jūs, ja jūs noskatāt, kādā, par kādu ģimeni mēs runājam, vai pat tas ir viena vecāka ģimene vai uh, homoseksuāla vecāku ģimene vai heteroseksuāla ģimene. Ir ļoti daudz dažādu ģimeni, un katrā ģimenē ir, vien, ir, tā ir vienā vērtība. Mums ir jāatzīst visas ģimeņu uh, visi ģimeņu veidi. Turpināsim darīt šo darbu. Viens neliels jautājums, kāds man ir ekspertiem. Ļoti bieži. Lasām aprakstus par palielinātu noziedzības risku dzīvojot tā saucamajās šķeltajās ģimenēs. Kas notiek pirms šķiršanās bērns ir redzējis vardarbību. Viņš ir redzējis attiecības, kuras nav darbojušās, kuras nav bijušas veiksmīgas, uh, vai tam ir ieteikumi uz bērnu nākotni. Un arī tam, ka bērns paliek ar vienu no vecākiem, vienu no vecākiem pēc tam, kurš no šiem faktoriem tad būtu tas izšķirošākais, kuram ir lielāka ietekme. Neviens cits vairs nevēlas izteikties. Vēlreiz došu vārdu trim ekspertiem. Lūdzu, reaģējiet uz dzirdēto, sniedziet kādus plašākus komentārus, ja vēlaties. Nordbergs kundze, lūdzu, vispirms. Thank you. Paldies. Manuprāt, šī sesija bija interesanta. Uzklausījām interesants komentārus no kolēģiem, kas man šeit blakus, un no citiem. Pirmkārt, atbildējuši uz pēdējo jautājumu. Vai noziedzības risks tiek atkarīgs no tā, vai bērns dzīvo viena vecāka ģimenē, vai arī tas, kas ir noticis pirms vecāki ir izšķīrušies? Uh, Šis jautājums man liekas aktuāls, bet manuprāt ļoti grūti uz to atbildēt. Daudz pētījumu ir izstrādāt balstoties uz statistikas datiem. Konteksts varbūt ir tāds, ka jā, jūs dzīvojat vienu vecāku ģimenē. Bet ir ļoti maz pētījumu ar to, ka tiešām cilvēki tik intervēti un uz, ja varētu iegūt vairāk informācijas par uh, iemesliem, kādēļ ir šāda situācija. Tad ir zinām arī pētījumi, kur ir turpināts, uh, kur ir veikts intervijas ar jaunajiem cilvēkiem, bērniem, un kad mēs tiešām redzam ļoti skaidri, ka. Kā ir bijusi vardarbība, kas viņus ir ļoti spēcīgi ietekmējusi, palielina nosiecības risku. Varbūt vajadzētu kaut ko arī papildināt, vajadzētu tā kā vairāk pētījumus, vairāk uh, pētījums, kur ir tieši balstīti uz uh, dzimumu atšķirībām arī šajā jomā un arī tālākos pētījumus un par to, vai pieņemt kādu konkrētu pasākumu sasniegt kādu rezultāti. Tad šķiet, Kostas kundzē bija kas jautājams par to, vai mēs varētu sniegt vairāk detalizētu informāciju. Tas ir saistīts, manuprāt, arī ar to, ko mēs domājam, kad sakām noziegums. Un es šeit iekļaut visas nozieguma formas. Tā ir arī tāda tendence pētniecībā, kad mēs runājam par ver vardarbību, mēs runājam gan par verbālu, gan seksuālu, gan fizisku vardarbību. Viņam vērā šie dažādie gadījumi. Lielāks konce, lielāka uzmanība tiek pievērsta arī tam, ka mums ir arī jāskat visa veida vardarbība. sākt ar šo nulli toleranci. Dažas lietas, ko mēs varam pieņemt, varbūt kā joku, bet beig beigās tas ir tāds neliels pārkāpums, bet pamazām tas tiek pieņemts sabiedrībā. Tad var arī teikt, ka cilvēks kurš ir pakļauts arī šiem dažādām vardarbības formām, un tas ir jāsadā arī ar upuriem, lai. Lai šie upuri nekļūtu vēlāk paši par noziegumu izdarītājiem. Kā viņi ir tik daudz cietuši no stresa, ka viņi vienkārši rīkosies kā noziedznieki. Paldies! Fru Nordborg, och då ger jag Liels paldies Nordbergs kundzei. Tagad manas kundze, lūdzu. Paldies, Svensons kundze, par to, ka ļaujiet man arī atgriezties jau pie sacītajiem komentāriem, balsoties uz šo ļoti interesanto dokumentu, kādu izsarēja Zabavskas kundze. Es atbildēšu jūsu jautājumu. Piekrītu arī ar tiem, kuri runāja iepriekš, ka ir uh, jāveic daudz lielāki pētījumi par uh, uh vardarbību ģimenē, bet nu, pēt, uh, pētījumos, ar kuriem esam iepazinušies, man liekas jau, ka var izdarīt zināmas secinājumus, nu vismaz pagaidām, ka ir daudz lielāks risks ģimenē redzēt vardarbību. Ja notiek šī vardarbība, tad, tad regulāri un uh, kad notiek uh, arī dzīves uztvere ir visai cieši saistīta ar šādiem noziegumiem, un vai tas būtu saistīsies ar vienu vecāka ģimeni, Tas, protams, tas var radīt problēmas, tas var radīt uh, zināms trūkums bērna attīstībā, bet uh, daudz lielāka ietekme ir tieši tad, ja bērns ir redzējis vārdarbību, vārdarbīgus strīdus, tam ir daudz lielāka negatīvā ietekme. Un it sevišķi arī, ja tas ir redzams attiecībā uz sievieti, uz māti, kas attiecas uz jautājumu Viņa man ļoti aktuāls par televīziju un plašsaziņas līdzekļiem kopumā. Protams, man ir ļoti svarīgs. Es varētu teikt, ka, ka zinātniskā literatūra par šo jautājumu. Nosaka, nu, iz, izsakās ļoti skaidri pirmais pētījums, kas ir noteicis saikni starp televīzija, starp padarbību televīzijā un agresīviem um, agresīvām scēnām atlēma televīzija jau bija 1956. gadā. Rīmenberg grupa pētnieki, uh, kur veica pētni, uh, pētījumi uh, Television and the Child, televīzija un bērni, apvienotā karalistē arī ASV un vēlāk arī citās valstīs tik veikšie pētījumi, jo īpaši arī Kanādā un Austrālijā. Uh, veikt arī šādu pētījumu. Tas norāda jau, norādīja vairāk kā, cik ļoti cieši ir saikne starp uh, televīziju, plašsaziņas līdzekļiem, kur tur ir atspoguļot vardarbību un cilvēku vardarbību ikdienā. Šis uh, jautājums uh, ir apstiprināts, un, manuprāt, tādēļ es varu tiešām arī sniegt, ka ir ļoti skaidra uh, uh, zinātniskā literatūra, kas to apstiprina, un to arī var visu šo sarakstu un atsaucus var arī jums iesniegt. Zivītāti, tad šis baltā grāmata izstrādāt, kur bērni un plašsaziņas līdzekļi, kur arī tiek īpaši uzmanību uzsvērta, ir vardarbības aktiem televīzijām, plašsaziņas līdzekļiem, arī internetā. Uh, un kāda ir saikne ar uh, nepilngadīgu uzvedību, un kas attiec uz šo ziņojumu un šo saikni. Ir vairāk desmit pētījumi, arī to apstiprina. Un tagad runājot par uh, šo paraugu praksi, ko varētu darīt, lai šo ieteikmi mazinātu? Uh, Sākotnē jārunā par, eh, par šo mainstreaming ģimeni, kas arī ir minēts dokumentā. Un, manuprāt, tas ir ļoti svarīgi, lai apdomātu šo ģimenes konteksta jautājumu un uh, tā iekļaušana politikās. Dokumentā arī lasīju ar lielu prieku Tika arī citāta Itālijas piemērs, tas ir tāds pozitīvs piemērs. Manuprāt, arī pat viena ļoti laba parāba praksa ir nepieciešama. Uh, ģimenes bieži vien jūtas izolētas un arī nespēj risināt savus iekšējos konfliktus. Būtu nepieciešams teritoriāli izplatība. Ne, nu, nevajadzētu veidot lielus centrus, bet mazus centrus, kuri būtu pieejami ģimenēm, kuri būtu tuvi ģimenēm, kur būtu iespēja šīm paudzēm risināt savas problēmas, kur viņi varētu arī piekļūt resursiem, kur var, var arī, arī šīs paudzes varētu zināt, kā viņas var palīdzēt, lai varētu viņas varam palīdzēt, palīdzēt citiem, lai, ja viņi šādi varētu tikties centros, tad viņi varētu izveidot dialogu un tas varētu palīdzēt un strādāt ar šiem specializētiem uh, palīgiem, jo bieži vien pietiek vienkārši uh, dažkārt runāt ar attiecīgo cilvēku, kurš jums varētu paskaidrot, kas un kā notiek, kas varētu palīdzēt. Un noslēgumā attiecībā uz televīziju. Televīzija var darīt ļoti daudz, ja mēs varētu aktivēt prosociālas uh, programmas, kas varētu mazināt vardarbību. Jā, ūdet til herr Peroloni, varsågod. Paldies, tādos un vārdu Peronīkungam. Paldies, priekšstājotā pavisam īsti par to, ko sacīja Kostas kundze. Proti uz uh, politikas pasākumiem. Jā, par vardarbības formām runājot. Uh, šī te um, iegāšanās uh, skolās ļoti bieži tiek uzskatīta par vienu no pārdarbības formām. Un faktiski tā viena no pārdarbības, eh, disk, diskriminācijas formām arī tas ir vēl viens veids, kā uz to skatīties. Un um, problēma ir tāda, ka. Jā, tas ir tāds fenomens, pret ko jācīnās, protams, šī te, te, ir gāšanās, šī te, terorizēšana skolās, bet, diemžēl, šis fenomens pastāv visas Eiropas eh, līmenī. Un patreizēja Eiropas tiesības akti. Uh, nu, nenodrošina aizstāvju pret eh, diskrimināciju, pret kādu no dzimumiem izglītības sistēmā, bet eh, tāpat laikā uh, Um, Cības pasākums Eiropas Savienības tiesība aktu antidiskriminācija ir nepareiz, un tāpēc uh, uh, šī te ņirgāšanās skolā, kas ir viena no diskriminācijas formām atbilstoši Eiropas Savienības līdztiesības likumiem, nu faktiski ir tā kā izkritis no aizsardzības sistēmas, respektīvi netiek nu, nodrošināta efektīva aizsardzība. Tas, protams, nenozīmē, ka dalība valstīm uh, kas liedz pieņemt tiesību aktus, kas liektu diskrimināciju balstoties uz dzimumu neviestīs izglītības sistēmā, bet katrā ziņā Eiropas Savienības līmenī pastāv lūk šādi juridiski laisi, šādi tiesības aktu nav. Un raugoties no pilsoniskās eh, sabiedrības organizācija viedokļa, šī, šīs eh, likumdošanas deficīts būtu jānovērš tuvākā laikā. Tāpat es savā prezentācijā es arī pieminēju um, turpinājumu stratēģiju ceļu kārtē līdztiesībai starp sievietēm un vīriešiem. Es pieminēju, kāda ir saikne starp jauniešu noziedzību, maskulinitāti un uh, dzīvumu stereotipiem. Arī mani kolēģi minēja stereotipus mēdījos, plašsaziņas līdzakļos, kā arī uz uh, uh to, kāda ir dzimumu stereotipu ietekme uz jauniešu noziedzību. Un, uh, un problēma, kas ir izcelta šajā stratēģijas turpinājumā, ir tāda, ka ir nepieciešams rast uh, līdzekļus, kā cīnīties pret uh, dzimumu stereotipiem arī izglītības jomā. Un, protams, Eiropas Savienības kompetence izglītības jomā ir diezgan ierobežota. Tā pasaules dalībvalsts kompetence, bet eh, jautājums, kā cīnīties pret eh, šiem dzimumu stereotipiem arī mācību programmās, skolās, nu, ir diezgan aktuāls, diezgan neatliekams patiesībā. Un līdz ar to šī stratēģija, tas ir kāds turpinājums, eh, kas ir kā iezīmē Eiropas Savienības politiku. Un nu, turpināt, ievērojot eh, subsidiaritātes principu, mm, kompetenci sadalījumu, tomēr vajadzētu atrast kādu veidu, kā nu, arī pievērst uzmanību mehānismiem cīņai pret uh, dzimumu stereotipiem izglītības jomā. Nu, vispēc runāju par uh, vardarbību ģimenēm, tāpat dažādiem vardarbības veidiem ģimenē. Uh, domāju par šo perspektīvu. Uh, ir svarīgi padomāt par to, ka ģimene kā tāda, nu, pāris tiemžā nav tāda svēta sociāla, holistiska struktūra, sacīsim, ja. Bet uh, ir jau, nu, ir tāda sociāla struktūra, tomēr, kas ir tālu no optimālās mūsdienās. Un līdz ar to šī perspektīva būtu jāņem vērā, domājot par politikas pasākumiem, lai apkarot vardarbību pret sievietēm. Un pat labi, man Eiropas Savienības līmenī sacīsim nori nu darbs par tātad, konvencijas projektu cīņai pret vardarbību pret sievietēm, un šai sakarā es pieļauju, ka būtu nepieciešami mehānismi arī netiešiem vardarbības upuriem, nu, piemēram, bērniem, ģimenēs, arī tie būtu jākļaušies mehānismus, un arī tāpat laikā domājot par eh, jaunu Eiropas Savienības sistēmu cīņai pret eh, vardarbību pret sievietēm, Eiropas līmenī notiek konsultācijas attiecībā uz jaunas stratēģijas izveidu, tātad, lai novērstu vardarbību pret sievietēm, un tieši šīs politikas izstrādes, jaunās politikas izstrādes ietvaros. Nu, būtu jādomā par to, kāda ir netiešā ietekme uz bērniem šajā vardarbībā ģimenēs. Lūk, tik tāda mans puskomentāra palīdz. Paldies, Perlīnī kungs. Un tagad es vēlētos uh, dot vārdu Saborskas kundzei, mūsu referentei. Lūdzu, jūsu noslēguma piezīmes un Zaborskas kundze pērš to, ko jūs te dēļ diskusijās. Paldies, priekšsēdētājiem! Nu, es vēlos tiesnīgi pateikties ekspertiem, un, diemžēl, laika mūsu rīcībā nebūtu nav daudz vairs. Jo es saprotu, ka šeit klāt ir arī sabiedrības pārstāvi, NVO pārstāvi, kas būtu labprāt piedalījušies diskusijās, bet, nu, tiešām mūsu rīcībā vairs atlikušas vien desmit minūtes, tāpēc mēģināšu lakoniski rezumēt mūsu diskusijas. Nu, tiešām pirmkārt vēlreiz liels eh, paldies ekspertiem un kolēģiem, kas atrada laiku un enerģiju piedalīties šajās diskusijās. Komentāri, ko es citēju eh, no kolēģi puses, protams, būs ārkārtīgi svarīgi. Es tos eh, ņemšu vērā, turpinot darbu pie sava atzinuma. Nu, iesākšu varbūt ar uh, tādu principālu jautājumu, jautājumu pēc uh, būtības. Protams, jautājums par uh, noziedzību jauniešu vidū ir ļoti plašs, tāds horizontāls jautājums, tas skar daudzus aspektus, un arī um, šīs problēmas eventuālais risinājums ir daudz šķautņains. Nu, tiešām ir nepieciešams uz šo fenomenu skatīties um, plaši, visaptveroši. Un, um, Ja mēs šo problēmu mēģināsim risināt tikai no kādas vienas puses, tad uh, mēs uh, arī risinājumu neatradīsim. Bet, protams, ir svarīgi ne tikai izcelt dažādus aspektus, bet arī mēģināt meklēt risinājumus. Es pieminēju, ka 2007. gadā parlaments pieņēma svarīgu atzinumu par sieviešu lomu ģimenēm, sabiedrībām, jo sevišķi cīnoties pret um, jauniešu noziedzību, tātad par sieviešu lomu šajos aspektos. Un, uh, nu, tas nozīmē, ka viena no šīs uh, problēmas šķautnēm ir tikusi apskatīta jau savā laikā, un tas ir atzinams laiks klājā. Un arī um, savā atzinumā es mēģināju uzsvērt to, ka vienlīdzīgu iespēju politika, kas dot iespēju vīriešiem un sievietēm adekvāti uzņemties uh, katram savu atbildību, uh, un ģimenē un attiecīgi arī cīņā pret jau, jauniešu noziedzību, tad tas ir ārkārtīgi svarīgi. Un es īpaši vēlos pateikties Svensons kundzei, kas uzsvēra to, ka tieši šī te līdztaisīgo eh, iespēja politika, kas nodrošina vienlīdzības starp dzimumiem, ir ārkārtīgi svarīgs aspekts. Un šeit es arī atsaucos to, ka, nu, tad savu atzinumā atsaucos to, ka ir nepieciešams, lai šie politikas pasākumi atspoguļotos gan eh, Eiropas Savienības, gan dalībvalsts līmenī. Šiem politiskajiem pasākumiem dalībvalsts līmenī nu, ir jābūt vērstiem uz to, lai panāktu tiešām līdztiesību ģimenēs, ar kuras eh, palīdzību tad var attiecīgi efektīvāk cīnīties pret jauniešu iesaistīšanos nosaicībām. Un Tiešām um, izskanē ļoti daudzi citi aspekti kolēģu komentāros, un, un, um, un uh, jāsaka, ka šis te vienlīdzīgo iespēju aspekts varbūt netiek izcēlts pietiekam daudz. Tas man tā uzrunāja. Jo ir dažādi pētījumi, ko veikušas starptautiskās organizācijas, ko ir um, veikuši eksperti, dažādi pētniecības institūti. Un es daudz no tiem pieminēju savā atzinumā bet ja jūs rūpīgi iecenāsties tajā, ko es mēģinu pateikt, tad es mēģinu uzsvērt to, ka bieži vien šie pētījumi ir subjektīvi. Pēdējo līniju kungs norādīja uz citiem alternatīviem pētījumiem, un, protams, es tā kā pretī varētu likt vēl citus pētījumus, eh, un es piekrītu, ka tiem ālaži ir neliels eh, subjektivitātes faktors, neatkarīgi no tā, kur tie veikt. Bet eh, es tomēr vairāk koncentrējos uz oficiāliem akadēmiskiem pētījumiem, Nu, ko bija uzdevi, uzdevušies tātad, ko, kuru autori, iniciatori bija oficiāli starptautiskas institūcijas un kas kalpo kā oficiāli starptautiskā dzīta dokumenti. Nesmu citējis nevienu tādu, nu, tiešām subjektīvu pētījumu, kas varbūt tāds ļoti reģionāls vai lokāls, un kas varētu tikt būt ietekmēts ar kādiem ideoloģiskiem apstākļiem vai kā citādi. Pērolīnī kungs um, no savas puses pieminēja, ka pastāv zināms uh, komplekss, respektīvi, ka um, Jauniešu autonomija no vienas puses un, un uzsvers uz aizvien rūpīgāku un lielāku vecāku nu, aprūpi ir sav, savā ziņā tad, tad, tad konceptu pretruna. Un paldies, ka jūs to izcēlāt. Es arī tiešām no savas puses uzskatu, ka eh, šajā ziņā mm, Eiropas Savienība ir izraisījusi tādu kā varbūt paradoksu. Protams, no vienas puses mēs mēģinam um, privatizēt visus iespējamos pakalpojumus un, un um, eh, uzņēmē darbības nozares. Un no otras puses, eh, eh, mēs eh, mēģinam institucionalizēt privāto dzīvi. Un, um, protams, ir jāatbalsta privātās dzīves autonomija. Un uh, šajā ziņā es, es piekrītu, ka zināms Petruņš šeit pastāvīgs vecākuma stiprināšanas autonomijas. Un tad visbeidzot vēl viens komentārs. Vairāk kolēģi atcaucās uz dažādiem ģimeņu tipiem un to, ka nav tiešas kausāls saiknes ar dažādiem ģimeņu tipiem un noziedzību. Bet eh, tāpat laikā dažādi ģimenes tipi vai, vai eh, ģimenes formas nu nav pilnīgi un nemaz mans, eh, man atzinuma priekšmets. Es nemēģinu tiešām rast šo kauzālo saikni starp dažādiem ģimeņu tipiem vai kategorijām un jauniešu noziedzību. Bet uz ko gan es vēršu savu uzmanību šajā atzinumā ir tas, ka ir nepieciešams skaidri uzsvērt uh, ekonomisko aspektu nozīmi tomēr šeit. Nu, protams, arī ģimenes ietvaros. Nepieciešams skaidri norādīt, kāda, kāda ir, eh, nu, kādas ir uh, eh, reāls izmaksas, um, sacīsim, lai novērstu vai mazinātu šo nosacību kādiem jābūt ģimenes materiāliem stāvoklim un tā tālāk. Uh, Tas, manuprāt, ir pietiekami svarīgs aspekts, un viņa aizstāt atzinumā. Un visbeidzot, pats pēdējais komentārs. Tad, ņemot vērā to, ko kolēģis sacīja, ir vārdarbība ģimenē kā veicinošs faktors. Protams, mēs ļoti labi apzināmies, ka tā ir milzīga problēma. Un nav šaubu, ka mēs visi apzināmies, ka ir nepieciešams uh, darīt visu iespējamo, lai novērstu vārdarbību ģimenēs. Un nu, savā ziņā tas saistās tiešām ar dažādu tādu stereotipu, ar tādu, tādu modeļu izvēli, jo nereti nu, nu, daudzās sabiedrībās eh, šie stereotipi tomēr iesakņojušies, ka, un, un, un tiek uzskatīts, ka m, mm, vīra vardarbīga attieksme pret sievu ir tevi vai normāla. Bet nu, tas savukārt izraisa to, ka arī bērniem ir līdzīga reakcija, un arī bērni vēlāk kļūst vardarbīgi pret vecākiem. Piektdiena Eiropas padomē noteiks uh, balsojums par uh, rezolūciju par tātad uh, dzimumu stereotipiem. Jo sieviešu tādiem seksistu stereotipiem attiecībā uz sievietēm. Itāļu kolēģi, vairāk kolēģi pieminēja, tātad gan eksperti, gan, gan mūsu kolēģi pieminēja Uh, šo jautājumu. Un šajā rezolūcijā ir uh, vēršanās pret to, nosodījums pret to, ka masu mēdījos uh, sievieti bieži vien tiek pasniegta kā, kā seksuāls iekārs objekts. Tad, tad vēršanās pret to, lai reklāmās tas tiek izmantots un, un tā vietā, lai sievieti atspoguļot kā, kā māti, kā, kā ģimenes pavārdu sargātājs acīs, viņi tiek atspoguļot kā seksuāls iekārs objekts. Tātad ir svarīgi ņemt vērā šo Eiropas padomu darbu. Es domāju, ka Eiropas institūcijās mēs reizēm arī pieļaujam kļūdas attiecībā uz stereotipu radīšanu. Jo arī šie dažādie stereotipi negatīvi ietekmē un viņš uzskatīt. Labi, paldies vēlreiz visiem ekspertiem, paldies priekšsēdētājiem, paldies visiem, kas piedalījāties šajā diskusijā. Es noteikti likšu aiz ausu jūs komentārus un ceru, ka mums ir turpmāk būs laba sadarbība. Varmt tack, fru Saborsk. Liels paldies! Lielas paldies Zaborskas kundze un uh, paldies arī visiem kolēģiem, kas uh, piedalījās šajā tiešām, manuprāt, interesantajā un uh, auglīgā diskusijā. Īpaši paldies kol kolēģiem ekspertiem. Daži no jums ir ceļu, mēr, mērojuši tālu ceļu un tiešām paldies par līdzdalību diskusijām. Un tagad uh, turpināsim tālāk ar mūsu darba kārtību un sagatavosimies uh, balsošanai. Jo tieši tas mums arī sagaida tagad. Tas miedalām. Please take your seat, so we... Kolēģis aicina jūs ieņemt vietas, lai mēs varam sākt balsošanu. Vi eh, går över till ärendet integrering i samhället av kvinnor. Mm, tātad eh, mazākuma tautības sieviešu sociālā integrācija ir pirmais eh, no dokumentiem, par kuru mēs balsosim. Un šeit ir runa par atzinumu par kuru publiski noklausīšanās mums bija aprīlī, aprīļa sākumā. Un 3. maijā savukārt eh, šeit komitejā mums bija diskusija. Paranovas kundze ir, eh, Parvanovas kundze atvainojos, ir referents šeit, un viņai dosim vārdu arī sākumā īstiem komentāriem. Pirms mēs eh, ķeramies pie pašas balsošanas. Parvanovas kundze, lūdzu, jums vārds. Paldies, priekšstādātāji! Es vēlos pateikties visiem kolēģiem, tāpat arī ēnu referentiem un politiskajām grupām par asistenci, par palīdzību man darbā pie šī atzinuma, kurš ir veltīts tik ļoti delikātam tematam. Diskusija mums bija gara un plaša ne tikai šeit, un ne tikai politiskās grupās, eh, bet eh, arī tā plašāka kontekstā par jautājumu globālo kontekstu. 140 grozījumi tika iesniegts sākotnēji. Paldies kolēģiem, un uh, vairums uh, grozījumi ir bijuši saskaņā ar atzinumu filozofiju, kas nozīmē, ka mums tiešām izdevies šajā komitejā nodrošināt tādu ļoti labu konstruktīvu sadarbības auru. Mēģinājām iesaistīt visus šos grozījumus konsolidēt. Esmu ļoti pateicīgi visiem ēnu referentiem un koordinatoriem par uh, par to, ka viņi palīdzēja tiešām mums apkopot un konsolidēt šos grozījumus tā, ka notiski vairumu no šiem ierosinājumiem, no, no grozījumiem, no kolēģa puses mēs tiešām arī esam varējuši atbalstīt. Tā kā es ceru, ka ar šo pozitīvu attieksmi nu, mums būs labi iespēja šai komitejai ieņemt stingru nostāju, panākt stingru nostāju plenārsēdē un arī nodrošināt labu sadarbību nākotnē. Tā kā vēlreiz visiem liels paldies! Paldies Pārvanovas kundze par um, uh, šiem te vārdiem un arī par tiešām lielo darbu, kas iekotīts uh, atziņumu sagatavošanā. Nu, ko tad ķersimies klāt balsošanai? Un sāksim ar 60. grozījumu. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. 61. grozījums. Kas par? Atturās. Nu, ir restī pret. Nav neviena pret. Atturās. Nu, arī pieņemts. 62. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Kompromiss numur 4. Nu, šeit laikam būs motiski grozījumi. Šuvam kungs lūdzu. Jā, paldies priekšsēdētāji. Vēlējos vien ierosināt mutisku grozījumu tiešām šeit. Es vēlētos, lai šeit būtu atsauce uz dalību valstu likumdošanu attiecībā uz datu aizsardzību. Jo, kas attiec uz datiem par uh, etnisko piedarību, ir delikāta informācija, sensitīva informācija, un tādēļ būtu jāiekļauj atsauce uz dalību valstu datu aizsardzības uh, likumiem, tiesību aktiem kas neliedz dalību valstīm tomēr arī vākt attiecīgu informāciju. Nu, faktiski te būtu jāpieno divi vārdi tekstā, tur sacīts angliski. Data, proposerai... Un es ierosinātu priekšsēdētāju pārsteidot šo frāzi tādu. Tātad atbilstoši laibāstu tiesību aktiem par personas datu aizsardzību. Lūk, šāds papildinājums. Paldies! Vai kāds iebilst? Iebilst pret šādu mutisko grozījumu? Šķiet, ka nē. Ne. Un nu, tad varam balsot par ceturto kompromisu. Kas par? Pret? Naturās? Pieņemts. Un nu, tā mēs atgriežamies pie grozījumiem un ņemam 63. grozījumu. 63. grozījums. Sākam balsot. Tātad pārbaudam arī 62. grozījumu. Beidzam balsot. Tad tas ir noraidīts. 10 pār 20 pret, tātad 62 ir noraidīts, 62 grozījums. Un tagad, kā es pirms brīža sacīju, ķeramies klāt um, piektajam kompromisam. Kas ir par piekto kompromisu? Pret? Atturās pieņemts. 71. grozījums. Nē, tad ķeramies klāt sestiem kompromisam. Kas par? Ar, tad iekļaujot šos mutiskos papildinājumus. Kas pret? Atturās. Pieņemts. Septītais kompromiss. Tā ir skaitā arī mutiskais papildinājums. Kas par? Pret? atturējās pieņemts. Astoņdesmit sastais grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Noraidīts. Bet varam arī pārbaudīt. Tad, tad balsojam elektroniski, lūdzu. Sākam balsot. Es tajā grupā esot eh, viena lieka persona, nekā atļauts. Ja? To mēs ņemam vērā. Beidzam balsot. Un tagad mēs mm, balsojam no jauna. Tātad 86. grozījums balsojam no jauna vēlreiz, lūdzu, elektroniski joprojām no SD grupas ir eh, par daudz cilvēku, viens cilvēks par daudz. Ok, we do it again. Labi, tad atkārtosim balsojumu vēlreiz. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un grozījums ir pieņemts. 16 pār 15 pret, līdz ar to grozījums ir pieņemts. 807. grozījums. Balsojam, kas par, kas pret, atturās, noraidīts. 88. par, pret, atturās, noraidīts. 89. kas par, pret, atturās, noraidīts. 90. grozījums, kas par, pret, atturās, pieņemts. 92. Un te arī ir mutisks papildinājums. Tātad 92. ar papildinājumu. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Kompromiss numur 8. Kas par? Kas pret? Atturās? Pieņemts. 93. 100. un 100. Pirmais grozījums ir identisks, tā kā balsosim par visiem trim kopā. Pret? Atturās? Pieņemts. Simt sastais grozījums. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Kompromiss numur deviņi. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. Desmitais kompromiss. Lūdzu, nu, balsojam par, pret, atturās, pieņemts. 113. grozījums. Ķeramies klātām un balsojam par, pret, atturās. Norādīts. Nu, tomēr pārbaudīsim šo balsojumu. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Šis uh, grozījums noraidīts. 11. kompromiss. Balsojam, kas par. Kas pret? Atturās. Pieņemts. 12. kompromiss. Arī balsojam par. Pret. Atturās. Pieņemts ir arī kompromiss numur 12. Un no 71. grozījums. Un šeit ir eh, mutisks eh, papildinājums par otro daļu. Ņemot vērā šo papildinājumu balsojumu par, pret, atturēs, pieņems. 124. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Noraidīts. Un 125. grozījums. Balsojam par, pret, atturās, noraidīts. 130. grozījums. Kas par, kas pret, kas atturās, noraidīts. 131. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 132. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 136. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 135. grozījums ar papildinājumu. Par pirmo daļu balsosim atsevišķi. Tātad pirmo daļu pār pret atturās mm, noraidīts. Un tagad atsevišķi balsojam par eh, otro daļu. Otrā daļa at, atkrīt, tātad nav aktuāla. Un līdz ar to pāriem pie 134. Pār pret atturās noraidīts 134. grozījums. Tālāk 100. Eh, ne, šeit tomēr pārbaudīsim. Elektroniski balsojam vēlreiz par 134. grozījumu. Beidzam balsot. Noraidīts tiešām 134. ir noraidīts un nu, pārējiem pie 137. grozījuma, kas par, kas pret, kas atturās, pieņemts. 138. grozījums par, pret, atturās, noraidīts. 141. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās, arī noraidīts. 140. 140. grozījums par pret atturās pieņemts. 139. grozījums, kas par, kas pret, kas atturās pieņemts. 143. grozījums. Yes. 143 in favor. 143 par pret atturēs, pieņemts. 146. par, pret, atturēs, pieņemts. 144. par, pret, atturēs, pieņemts. Tagad 147. un 148. kas ir identiski grozījumi, pasniegt par abiem kopā, kas par, kas pret, atturēs, pieņemts kas atturās, pieņemts. Kompromiss numur viens. Kas par? Kas pret? Kas atturās, pieņemts. Kompromiss numur divi. Kas par? Kas pret? Kas atturās, pie, pieņemts. Trīspadsmitais grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās, pieņemts. 16. grozījuma otrā daļa. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 18. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 17. grozījums. Kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 20. grozījums. Balsojam par? Pret? Atturās? Pieņemts. 21. kas par? Kas pret? Kas atturās? Pieņemts. 22. grozījums par, pret, atturās, pieņemts. 23. par, pret, atturās, pieņemts. 24. par, pret, atturās, pieņemts. Pārbaudīsim tomēr šo balsojumu par 24. grozījumu. Lūdzu, sākam balsot. 24. balsojums. Balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Norādīts. 25. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. 26. Par. Pret. Atturās. Norādīts. 27. Par. Pret. Atturās. Pieņemts. Un pārbaudīsim balsojumu. 27. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Tomēr noraidīts. 28. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 29. grozījums par. Pret. Atturās. Noraidīts. Pārbaudīsim. 29. grozījums balsojam elektroniski. Beidzam balsot. Noraidīts. 30. grozījums. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. 31. Nē, uz 32. 32. un 33. kopā, pat cik tie ir identiski grozījumi. Kas par? Pret. Atturās. Pieņemts. Pārbaudīsim tomēr. Tātad vēlreiz elektroniski balsojam par 32. un 33. grozījumu. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 34. grozījums. Kas par? Kas pret? Atturās. Pieņemts. 35. Par? Pret? Atturās. Noraidīts. 36. Par? Pret? atturās pieņemts. 37 pār, pret, atturās pieņemts. 38 pār, pret, atturās pieņemts. 39 pār, pret, atturās noraidīts. Grozījums numur 40 pār, pret, atturās pieņemts. 41 par, pret, atturās, pieņemts. 43 un 44 tiek atsaukts, tas atkrīt, respektīvi, tad pāriem pie 45. grozījuma. 45. grozījums pār pretā turās pieņemts. Un no trešais kompromiss. Kas par? Pret? Atturās. Pieņemts. Un nu ķeramies klāt 53. grozījumam. Kas par? Pret? Atturās? Pieņemts. 54. grozījums par? Pret? Atturās? Norādīts. Numur 55 par? Pret? Atturās? Pieņemts. 56 par? Pret? Tātad 56. grozījums, kas par pret atturās pieņemts. 57 par pret atturās pieņemts. 59 par pret atturās pieņemts. Numur 1 par pret atturās pieņemts. Numur 2 par pret atturās pieņemts. Un visbeidzot Pēdējais grozījums, grozījums numur 3. Par, pret, atturās, pieņemts. Un no kolēģi, sākam balsojumu par atziņu kopumā. Lūdzu, sākam balsot. Atkal sociālais grupā ir viena balsotāja pa daudz. Jā, nu šis rokums nav vērsts. Beidzam balsot un rezultāti redzam uz ekrāniem. Apsveicam Papanovs kundze, 28 balsojuši pār, neviens pret, un 11 ir atturējušies. Tā kā apsveicam Papanovs kundze, jūsu atzinums ir pieņemts. Vi går vidare i omröstningen och eh, vi går till... Turpināsim balsošanu. Tas nozīmē, ka mēs tagad pārējām pie desmitā jautājuma dienas kārtībā. Nodarbinātības potenciāla veidošana jaunas ilgspējīgas ekonomikas apstākļos. Tas ir atzinums. ko mēs iesniegsim nodarbinātības komitejai. Bija diskusijas par to 3. maijā, un termiņš grozījumiem bija 11. maijas, un ir sagatavoti 44 grozījumi. Referenti ir Tomsens kundze vārds referentei pirms balsošanas. Paldies, priekšstādātājs kundze. Šis ir ziņojums par atzinums par ziņojumu sieviešu nodarbinātības potenciālu veidošana jaunajā zaļajā ekonomikā. Tas ir ieguldījums nākotnē. Es neiesniedzu nekādus kompromisa grozījumus, jo grozījumi, kas ir uh, iesniegti apskata dažādus jautājumus, un tāpēc mums nebija kompromisa grozījumu, ne tāpēc, ka ir domstarpības. Paldies! Paldies, Tomsons kundze! Tātad sāksim balsot 11. par pret atturas pieņemts. 12. trijās daļās pirmā daļa par, pret, atturas pieņemts. Otrā daļa par, pret, atturas noraidīts. Trešā daļa par, pret, atturas noraidīts. Pārbaudīsim trešo daļu, sākam balsot elektroniski. Atkal viens par daudz, tā tagad beidzam balsot. Pieņemts 18 par 14, 13 pret. Tātad pieņemts 13, 14 atkrīt, 15 divās daļās pirmā daļa par, pret, atturas. At, te, šis atkrīt 16. par, pret, atturas pieņemts 17. par, pret, atturas atturas pieņemts, 18. par, pret, atturas pieņemts, 19. par, pret, atturas pieņemts, 20. par, pret, atturas pieņemts, 21. par, pret, atturas noraidīts.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 24. par pret atturas pieņemts. 23. divas daļas pirmā daļa at Vēlreiz tātad 23. otrā daļa atkrīt, balsojam par pirmo daļu par pret pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 30, 23. pirmā daļa, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts ar 16 balsīm. 26. atkrīt. 25. 25. par pret atturas noraidīts. 27. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim 27. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts.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 atturas noraidīts 32. par pret atturas pieņemts 34. par pret atturas noraidīts 35. par pret atturas pieņemts 36. par pret atturas noraidīts Pārbaudīsim 36. sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 37. par. Pret. Atturas. Pieņemts. 38. par. Tātad 37. pārbaudām sākam balsot.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 Pārbaudīsim 40. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 41. par pret atturas pieņemts. 42. atkrīt. Tātad pārējām pie 43. par pret atturas atturas noraidīts. 44. par pret atturas pieņemts. Otrais par pret atturas noraidīts. Ne, pārbaudīsim otro grozījumu, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. 16 pār 14 pret. Pirmais grozījums par pret atturas noraidīts. Trešais par pret atturas pieņemts. Ceturtais par pret atturas pieņemts. Piektais par pret atturas pieņemts Sestais atkrīt, tad septītais par pret atturas pieņemts. Astotais divās daļās, pirmā daļa par pret atturas noraidīts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. Pārbaudīsim. Astotais, otrā daļa balsojam, sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts. Astotais grozījums, otrā daļa. Vēlreiz tātad astotais grozījums, otrā daļa sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts 14 pār, 15 pret un 1 atturas. 9. grozījums par, pret, atturas pieņemts. Un desmitais pēdējais par pret atturas pieņemts. Tagad galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Un apsveicu Tomsens kundzi 30 par 1 pret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 Eiropas ārējās darbības dienests, atzinuma projekts, kur Nelsenkunds gribētu komentēt pirms mēs pārējām pie balsojuma. Brantners kundze nevar šeit piedalīties, tagad eh, Kornelsens kundze uzstāsies viņas vietā. Lūdzu. Uh, Jā. Brantners kundze ģimenē ir eh, piedzimus meita, un viņa Brantners kundze atgriezīsies septembrī. Es kopā ar eh, kolēģi tagad aizstāju Brantners kundzi eh, Rika. Bet sarunas ārējās darbības dienas tā mūsu vārdā. Un ir panākts e, teksts, kā darbinieku pieņemšana notiks pēc viņu spējām, ņemot vērā dzimuma, e, dzimuma līdzsvaru. Tātad tas dod referentiem ļoti skaidru signālu, ka ir e, dzimuma līdztiesība ir ļoti svarīga Eiropas ārējās darbības dienestā jau no sākuma, jo citādi tālākajos gados mums būs atkal un atkal jāatgādina, ka nepietiekam daudz sieviešu mūs pārstāv un nav pietiekams uzmanības dzimumu līdztiesībai. Tātad es gribētu aicināt balsot īpaši par 4. un 5, 4 un 5 grozījumu, kas ir ziņojuma pamatā un kas dod stingru signālu abiem džentlmeņiem referentiem. Paldies! Paldies! Kornelsen kundzei. Tātad pārējām pie balsojuma par šo svarīgo atzinumu, kas apskata jaunu ienestu Eiropā, tātad ir ļoti svarīgi, lai dzimuma līdziesība tiktu iekļaut jau no sākuma. Tātad trešais par trešo nebalsojam, jo tas nav visu valodu versijās, tātad ceturtais grozījums par pret atturas pieņēmts. Piektais grozījums par pret atturas pieņemts. Sestais par pret atturas pieņemts. Septītais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. 11. par pret atturas pieņemts. 11. divās daļās. Pirmā daļa par pret atturas pieņemts. Otrā daļa par pret atturas pieņemts. Otrais pirm par pret atturas pieņemts. And uh, the final vote. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Nē, pārāk agri beidzam, tagad beidzam. Pieņemts 29 par 1 atturas. Apsveicu. Un es domāju, apsveicu mums visu šo komiteju, kas strādā pie dzimumu līdztiesības, tātad uh, un arī Kornelsen kundzi. Uh, Då går vi till um, dagens sista omröstning. Pārējām pie pēdējā šī rīta balsojuma, un tas ir par padomes eh, lēmumu dalību valsts nodarbinātības politikas pamatnostādnes. Eh, koordinātori uh, komitejas koordinātori maijā nolēma, ka grozījumi ir jāsagatavo nodarbinātības pamatnostādnēm un atbildīgā komiteja ir nodarbinātības komiteja. Mums ir 35 grozījumi, 4. jūnijas bija termiņš. Šis ir atzinums, kas tiks iesniegts nodarbinātības komitejai. Uh, tagad vai kādam ir komentāri vai grib, kāds grib izteikties eh, pirms balsošanas Kornelisen kundze lūdzu. Paldies. Es gribētu teikt, ka ļoti žēl, ka nebija vēl viens sanāksmes pirms eh, šī balsojuma, jo gatavojot grozījumus man bija jāizvēlas uh, vai nu ieteikt īpašus norādījumus attiecībā uz dzimumu līdztiesību, vai arī mēģināt grozīt esošos, eh, esošos pamatnostādnes. Es eh, izvēlējos darīt gan vienu, gan otru, jo dubults neplīst. Tātad mēs arī varētu šādu pieju ieteikt nodarbinātības komitejai. Figureido kundze ir iesniegus grozījumu par īpašu dzimumu līdztiesības eh, pamatnostādni. Tātad mēs esam sagatavojuši kompromisu. Ir viena pamatnostādne par dzimumu līdztiesību un arī kopā ar eh, citiem komitejas locekļiem ir atsevišķi grozījumi esošajām pamatnostādnēm. Es domāju, ka nebūs iebildumi, ja ieteiktu balsot par to visu, un tad nodarbinātības komiteja varētu izvēlēties, ko viņi grib pieņemt. Tas arī būtu drošāk, jo, ja viņi noraida šo atsevišķo dzimumu līdztiesības pamatnostādni, tad ir vēl šie atsevišķie grozījumi. Tā tad e, darīsim gan vienu, gan otru. Cornelisa, inga ytterligare um, komentāri. Paldies, Kornelisens kundze. Vēl ir kādi komentāri? Mm, Bārs kundze, lūdzu. Paldies, es eh, augstī vērtēju šo rūpīgo pieju, bet man ir šaubas. Vai nu mums eh, ir jāgroza šie kopīgi, šī kopīgā nostādne vai arī jāaicina ieviest atsevišķu nodaļu. Es esmu pārliecināta, ka grozīt šo pamatdokumentu būtu labāk. Paldies par komentāru. Vēl ir kādi komentāri? Jā, nav. Tad pāriesim pie balsošanas. Tātad 14. grozījums par pret āturas pieņēns, 16. par pret āturas pieņemts, 17. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts. 18. par pret atturas pieņemts 19. divās daļās, pirmā daļa par pret atturas pieņemts, otrā daļa par pret atturas pieņemts 20. par pret atturas pieņemts 21. par pret atturas pieņemts 22. par pret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 34. pār pret atturas pieņemts, 35. pār pret atturas pieņemts, 1. pār pret atturas pieņemts, 2. pār pret atturas pieņemts, 3. pār pret atturas pieņemts, 4. pār pret atturas noraidīts, 5. pār pret pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim piekto, pārbaudīsim piekto, sākam balsot. Beidzam balsot, noraidīts. Septītais par, pret, atturas, noraidīts. Sestais par. Pārbaudīsim septīto. Sākam balsot par septīto. Beidzam balsot, un tas septītais ir noraidīts. Sestais par pret atturas pieņemts. Astotais par pret atturas pieņemts. Devītais par pret atturas pieņemts. Desmitais par pret atturas pieņemts. Vienpadsmitais par pret atturas noraidīts. Divpadsmitais par pret atturas pieņemts un 13. 13. par pret atturas pieņemts. Galīgais balsojums. Sākam balsot. Beidzam balsot. Pieņemts 17 par, 2 pret, 12 atturās.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 Tagad 13. punkts, citi jautājumi. Esam tagad noslēguši balsošanu. Manuprāt, mums šorīt bija ļoti interesants debats ar ekspertiem par eh, noziedzību jauniešu vidū, arī par līdz eh, tiesības jautājumiem. Liels paldies visiem, kur sadarbojās un kuri aktīvi darbojās sanāksmēs šorīt. Pateicos kolēģiem. Pateicos sekretariātam priekšsēdētē lēpni pateicis arī tulkiem. Paldies! Un par uh, to, kā esam palīdzējuši norganizēt šo komiteju, komitejas sēdi. Kā jūs zinat, mēs vēl tiksimies arī jūlija vidū. Tā mums būs pēdējā sanāksme pirms dodamies vasaras brīvdienās kuras esam pelnījuši. Tiekamies komitejas sanāksmē jūlijā. Paldies, vislabu!